Guten Morgen. Labrīt, labrīt, dāmas un kungi. Dear colleagues. Cienījamie kolēģi un visi pārējie. Are you ready? Esat gatavi strādāt, varam uzsākt darbu. Direktoren. Hm? Ja, mit Direktoren. Yeah. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Labrīt, dāmas un kungi, cienījamās kolēģis un kolēģi. Es vēlētos jums vispirms izteikt uh, sveicienus. Tā jau mūsu pirmā sanāksme jaunajā gadā. Gribētu izmantot arī izdevību, novēlēt jums eh, labu, panākumiem bagātu, veselīgu, skaistu jauno gadu, 2012. gadu. Es ceru un arī vēlos, lai mūsu darbi šeit komitejā tikpat veiksmīgi virzītos uz priekšu. Mums ir jāpabeidz svarīgi projekti un jāsāk arī jauni. Šis 2012. gads Noteikti nebūs gads, kurā būs mazāk darba, bet vismaz tikpat daudz darba, kas mums būs jāveic. Droši vien mums eh, būs vēl eh, vairāk, ko darīt par eh, komentāriem par pirmo punktu darba kārtībā, pirmais un otrais. Pirmkārt, par darba kārtību ir mainījusies kārtība, bet to jūs noteikti jau zināt, jo sekretariāts jau jums to ir paziņojis. Sestais punkts jo te tika izteikta vēlēšanās apmainīt to pret trešo punktu, pirms ceturtā punkta, jo loģiski, ja tas ir pēc trešā punkta, tas būs pirms ceturtā punkta. Tur rākam neviens neiebilst. Ja neviens neiebilst, tādā gadījumā tad procedūra ar darba kārtību ir pabeigta. Gribētu vēl paziņot vēl pāris informācijas. Pirmkārt, Bajerkungs, kurš sēž man blakus. Viņam, viņš ir uzņēmies uzdevumu tagad gada sākumā būt ITRI sekretariātā uh, nodaļas vadītājs. Es sirsnīgi viņu sveicu šeit uh, mūsu starpā, vēlu viņam vislabākos panākumus un mums es vēlu labu darbu un labus rezultātus. Līdz ar to mūsu sekretariātā būs uh, skaidrība, uh, kāda ir vadības uzdevumi. Es jau priecājos par to. Uh, Es arī uh, gribētu vienlaikus izmantot izdevību, uh, kaut arī es to darīju jau arī Ziemassvētku svētkos. Es gribētu sirsnīgi pateikties uh, eh, Zemsef un Arnu uh, darbu. Uh, viņi strādāja laikā, kad uh, viņi nebija par to oficiāli atbildīga, un viņi to tomēr izdarīja. Un, uh, uh, sekretariātā viņi izdarīja ļoti lielu darbu, laikā, kad tas bija ļoti sarežģīti, un viņi uzņēmas lielu atbildību, un ārkārtīgi labi to izdarīja. Es domāju, arī jūsu visu vārdā, un vēlēt uh, visu labāko, visu sirsnīgi pateicamies jums eh, par jūsu darbu, un par to, ka varējām uz jums vienmēr paļauties. Tad komitejā ir Roberts Vilkinsons jauns kā darbinieks sekretariātā. Viņš sēž šeit priekšā labajā pusē, e, pavisam malā, no priekšu raugoties labajā pusē, un nākamajos e, mēnešos un gados vēl viņiem vislabāko darbu un Zikfrīdu Brajeru. E, es viņam gribētu teikt uz redzēšanos, pateikties viņam, jo viņš vairs nesredā sekretariātā. Sekretariātā šajā ir no, iekšana un nākšana. Uh, bieži vien Vācija saka tā, ka tāda, nu, no, tagad pasta baloža lidinās uz priekšu un atpakaļ. Uh, bet es zinu, ka visiem, kas tajā ir iesaistīti, eh, ka tas, protams, ir eh, sarežģīti, jo ir sarežģīti uzņemties jaunus pienākumus, atkal mainīties. Eh, sirsnīgs paldies par veikto darbu. Arī man personīgi ļoti palīdzēja sagatavot sanāksmes un vienmēr pateica, kas ir jādara, lai viss labi izdotos. Paldies Zikfrīdam Brajeram Liels. Gribētu vēl norādīt uz to, ka parlamenta administrācija norādījusi, ka komitejas e, tam ir efektīvāk jāiz, jāizmanto laiks, lai labāk varētu izmantot tūku darbu. Mēs jau esam to daļai ņēmuši vērā, ka no pirmdienas līdz ceturtdienā notiks, un nevis tikai tajos galvenajos laikos, bet šo laiku ir jāizmanto pilnībā. Uh, lai varētu izmantot arī tūku pakalpojumus. Tas ir viss labi un pamatoti. Ir arī vēl viena jauna norāde, lai mums to vajadzētu uz divām dienām to visu, eh, lai mēs to visu divās dienās izdarītu. Es domāju, tas ir tāds pārspīlējums, jo mums bieži vien esam situācija, ka mums vajag trīs dienas un viss neko neliec, jo darbs ir jāizdara. Un es gribētu mums visiem ieteikt, ka mēs varbūt uh, paliktu eh, pie mūsu laika grafika, ko esam pieņēmuši, un lai mēs to tiešām arī īstenotu. Bija vēl viena saruna, to arī uh, varbūt es jums pateikšu, tur bija prezidenta ar, uh, ar Dānijas prezidentūru. Uh, tur mēs runājam par dokumentiem un par procedūrām, jo Dānijas prezidentūra ir ļoti interesēta ātri arī strādāt pie uh, aktuāliem tiesību aktiem. Um, par enerģijas efektivitāti mēs runājām, tur bija ļoti, protams, runa par atšķirīgām situācijām par turmāko procedūru, bet īstenībā tur nav nekā jauna. Mēs jau visu to zinām. Enisā ir sarežģījumi padomē, arī to visi iesaistītie jau zina, ka tas uh, nav atrisināts. Es uh, lūdzu uh, un teicu, ka mēs esam izdarījuši savu darbu un lūdzu, lai tā lieta virzītu tikt uz priekšu, jo nav jau runa par kaut kādiem sīkumiem, bet par samērā centrālu politisku jautājumu vienmēr tur sūdzēties par to, ka tur ir problēmas, bet eh, ja nav gatavība to pabeigt, tas nav nekāds pieņemams risinājums. Labi, tik tā no manas puses ievadam. Un tad mēs varam pāriet tieši pie pirmā darba kārtības punkta. Mums eh, ir laiks līdz desmitiem, bet paraudzīsimies, kā mēs atsevišķiem punktiem šodien iziesim cauri. Mēs eh, sarunājām, ka par energoefektivitāti mēs šodien runāsim vēlreiz. Bet šeit būtībā runa ir par to, uh, ka vajadzētu dot vārdu arī komisijai. Pagājušajā reizē viņi vispār nemaz eh, nevarēja izteikties. Un eh, šajā eh, tematā ir svarīgi, lai mēs labi sadarbotos. Tādēļ gribētu izteikt vēlēšanos, ka mēs sāktu dodot vārdu komisijai. Un tad pārējiem, kuri vēlēties diskutēties par punktiem, kas vēl nav atrisināti, jā, daudz nav atrisināti, bet tie, kas tādi prioritāri ir vēl un nav atrisināti, direktore Mani Donelī sveicu un uzreiz gribētu dot viņai vārdu. Tagad, tagad tas lēciens augstā ūdenī, bet eh, jūs esat saņēmusi jau ziņojumu par to, ko mēs pagājušo reizi darījām. Jūs zināt, kāda ir aktuālā situācija, debates šeit, kā notiek, un es būtu jums pateicīgs, ja jūs no komisijas viedokļa izteiktu atzinumu par to, kāds ir konsultācija process. Danelija Kunze, jums tagad vārds. Paldies! Indeed, Paldies, priekšsēdētāji. Gribu izmantot iespēju novēlēt visiem laimīgu jauno gadu, veiksmīgu panākumiem bagātu jauno gadu. Es domāju, ka energoefektivitātes kontekstā mēs varam būt optimistiski, ka jaunais gads tik tiešām būs um, panākumiem bagāts. Un šajā sakarā enerģijas efektivitātes priekšlikums, kas ir viena no mūsu augstākajām prioritātēm, uh, ir šobrīd darba kārtībā, un ar prieku mēs redzam, ka komiteja un parlaments virza šo dosie uz priekšu. Arī Dānijas prezidentūra apņēmusies strādāt pie šie jautājumu un ceram, ka ar labu ceļavēju mēs nonāksim pie gala secinājumiem jau Dānijas prezidentūras laikām. Katrā ziņā mēs atbalstīsim jūs visos iespējamos veidos. Es neizteikšos pārāk ilgi priekšsēdētāji un izmantošu iespēju, lai koncentrētos uz trim, četriem prioritāriem priekšlikumu jautājumiem. Pirmais, ko es gribētu skatīt, ir piektais pāns par valsts iepirkumiem ir izskanējuši vairāk ieteikumi, ka energoefektivitātes priekšlikums saturs varētu nebūt pilnībā konsekvents un koherents saistībā ar jauno valsts iepirkumu direktīvu, ko pieņēma decembrī. Gribu sacīt, ka mēs esam cieši sadarbojušies ar kolēģiem iekšē tirgus komitejā un ka mēs cenšamies būt maksimāli konsekventi un valsts iepirkuma. Uh, Eh, direktīva ir jāņem vērā un tā tiek ņemta vērā. Tas ir būtiski. Mēs uzskatām, ka šis jautājums ir arī jāpaturprātā. Otrais būtiskais elements ir energoefektivitātes eh, pienākumi un ambīcijas, kas ir ar, saistī, ar tiem saistītas. Mums ir dažādi mērķi un tā plaisa, kas ir jāpārvar, un to ambīciju mērķis, kas ir iekļauts uh, Eh, mūsu priekšlikumā 1,5% ir ārkārtīgi būtisks, lai varētu šo plaisu pārvarēt līdz 20% mērķiem. Šajā sakarā apsveicot um, uzraudzības eh, pastiprināšanu, manuprāt, ir svarīgi paturēt mūsu ambīciju līmeni tekstā. Vēl viens jautājums kas attiecas uz patērētājiem. Tā ir uzskaite. Mēs zinām, ka eh, patērētājiem ir nepieciešams saņemt informāciju, un pašreizējā direktīvā patērētājs saņem zinām informāciju, kas nav pietiekama. Tāpēc mēs esam uzsvēruši to, cik būtiski ir sniegt informāciju patērētājiem, lai tie var pieņemt apzinātus lēmumus. Un šajā sakarā mēs uzskatām, ka ka ir svarīgi, lai uzskaites un rēķinu nosacījumi ir maksimāli spēcīgi atspoguļoti. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, taču tas ir tomēr jānorāda jautājums par mērķiem, vai tie ir saistoši vai citādi, vai tie ir nacionāli vai citādi, ir ļoti jūtīgs punkts, prioritārs punkts, kas radīs savu vietu rezolūcijā. Šajā sakarā mēs atbalstīsim parlamentu visos tehniskajos darbos, mēs arī atbalstīsim padomi un ceram, ka būs iespējams sasniegt 20% mērķi kopumā Protams, daudz ko noteiks politiskais process starp šo periodu un diskusiju beigu laiku. Tas no manas puses ir viss, un es augsti vērtēju iespēju izteikties šeit, un ja būtu kādi jautājumi, uz kuriem mēs varam atbildēt, tad es ar prieku to darīšu pēc debatēm. Paldies! Gut, herzlichen Dank! Labi, paldies! Sirsnīgs paldies! Es uh, šeit ir pieteikušies jau runāt, ja nevienam nevienam, mēs vienkārši pēc kārtas došu vārdu ja neviens cits nepieteiksies. Eh, varbūt Klodam Turmisam vispirms, jā, es domāju, protams, ka referents kaut ko gribēs teikt, bet viņš vēl nebija pieteicies tādēļ. Klod, tagad tev pirmajam vārds. Es eh, sākumā šeit nevēlos ilgi runāt. Gribētu tikai uzdot jautājumu, ka varbūt beigās es varētu atbildēt uz kolēģi jautājumiem. Varbūt eh, kā informācija, jo jums vienmēr nav vienkārši pateikt, tieši kāda situācija ir ēnu referentu sanāksmēs, kurš pagājušās reizes ir bijuši ēnu, divas ēnu referentu sanāksmēs un pamatojoties diskusijām, kas pagājušā reize šeit bija, kur daži kolēģi teica, vai ir iespējams jau janvāra beigās balsot. Mēs ēnu referentu sanāksmēs eh, par to diskutējām, cik ātri tas varētu virzīties uz priekšu, un mēs bijām eh, tādās domās, ka labāk būtu balsot februāra beigās. Tas mums vēl ļautu vēl piecas eh, ēnu referentu sanāksmes sasaukt. Tas būtu svarīgi, lai mēs šos 1800 eh, grozījumus, lai mums būtu tiešām laiks pēc iespējas vairāk kompromisu atrast, lai arī jums, lai būtu eh, pārskatāms balsojums saraksts. Un man jāsaka arī vakar. Ēnu referentu sanāksmē mēs runājām tā ļoti konsekventi, bet godīgi Un uh, ir svarīgi, lai mēs tiešām virzītos uz mērķi un uz priekšu. Tādēļ es arī būtu priecīgs, ka jūs priekšredē kungs vienkārši beigās, pēc tam, kad būs izteikušies kolēģi, varētu. Es varētu izklāstīt šo priekšlikumu, kuru mēs kā ēnu referenti izteiktā, uh, tad uh, eh, 28. februārī mēs varētu par to balsot, lai tas viss ieņemtu oficiālu statusu un lai visiem kolēģiem būtu skaidrs un lai arī iekšēji politiskajās grupās lai tas varētu tikt organizēts tādā veidā, ka visi deputāti varētu ieskatīties, kādi ir kompromisi, kādi kompromisu teksti, kādi ir pieejami. Paldies! Paldies! Tādā gadījumā došu vārdu Hālas kundzei. Thank you. Um... Paldies! Pirmkārt, gribu pateikties referentam par paveikto darbu. Manijānu referenti piekritīs, un es redzu Pīperkungu sēžot aiz mugurē, ka mēs esam iekļāvuši daudz darba, esam organizējuši sanāksmes, skatījuši punktu pēc punkta un panākuši ievērojumu progresu. Jo, lai gan ir daži vairāki politiski jautājumi, un mēs visi nesam uz viena viļņa, tomēr varam atzīt, ka mums ir notikuši visai noderīgas diskusijas par daudziem jautājumiem, tāpēc gribu daudz, uh, uh, daudzkārt pateikties referentam par paveikto darbu un par to, ka sadarbība notiks sistemātiskā un lietišķā veidā. Un apsveicu komisijas paziņojumu, ko mēs tikko dzirdējām. It īpaši attiecībā uz valsts iepirkumiem, jo vairāki no mums bija nobažījušies, ka varētu tikt iekļautas vēl. On, on, on, uh, metering, I just... Uh, citas izmaksas. Pār uzskaiti runājot. Uh, un to, ko šāda uzskaite un mērīšana var dot patērētājiem. Tas ir būtisks jautājums, par ko mēs esam daudz runājuši, un es domāju, ka es atspoguļošu kolēģu viedoklis, sakot, ka parlaments uzskatā, ka e, šai direktīvai ir jādarbojas patērētāju interesēs, un mums ir nepieciešams uh, apzināties to vērt, vajadzības, kas mūs ir ievēlējuši. Un lai vied skaitītāji būtu pieejami viņiem un lai to iespējas tiktu izskaidrots patērētājiem. Tagad par vispārīgiem punktiem runājot. Es apsveicu komisijas sacīto par mērķiem. Manuprāt, vissvarīgākais šajās diskusijās ir paturēt eh, prātā to, kāpēc eh, mums ir nepieciešams 30% efektivitātes mērķis, kurš izpaužas um, patērētas enerģijas apjomā, jo tādā veidā mēs varam konkrētāk runāt par mūsu paveikto uh, cīņā pret klimatu pārmaiņām un runājot par enerģijas piegādēm. Um, general... Vispārīgi runājot gribu sacīt, ka komisijas teksts ir bijis visai sarežģīts vairākām dalībvalstīm, un tās valstis, kuras jau aktīvi darbojās dažādās energoefektivitātes jomās, ir konstatējušas, ka komisijas piedāvātais teksts pilnībā nesaskanēja ar to, ko tās jau bija paveikušas, un tāpēc es apsveicu iespēju palielināt teksta elastīgumu. Pie tā mēs esam strādājuši ēnu referents sanāksmēs. Uh, Tā tad, lai nonāktu pie tiem pašiem mērķiem un tām pašām ambīcijām, manuprāt, būtu iespēja rast veidus izmantot esošās nacionālās iniciatīvas, tā vietā, lai izgudrotu divriteni no jauna. Es domāju, ka mēs esam panākuši, zinām, progresu šajā sakarā jau. Un visbeidzot vēl viena joma, kurā, manuprāt, ir kur ir jāuzsver, ir eh, mazie uzņēmumi. Mēs visi apzināmies eh, to, cik šis jautājums ir svarīgs, ir tīpaši ekonomiskās krīzes apstākļos un direktīvā attiecībā uz eh, mazo uzņēmumu atbrīvojumu no energo auditiem Mēs aicinām dalību valstis izveidot finansiālus pasākumus, kas palīdzēs mazajiem uzņēmumiem darboties ne tikai energoefektīvi, bet arī izmaksu efektīvā vidē. Un mums ir jāturpina paturēt prātā mazo uzņēmumu aspekts šajā sakarā, kurš, manuprāt, ir ļoti svarīgs grūtajos ekonomiskajos laikos, kādos mēs dzīvojam šobrīd. Es piekrītu tam, ka vēl aizvien ir daudz darāmā. Bet, manuprāt, vissvarīgākais punkts ir strādāt pie šī teksta punktu pēc uh, pa, uh, punkta, un mēs turpināsim to darīt. Kolēģis Pīpers, lūdzu. Jā, dankušan. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, izteikt. Uh, slavēt uh, referentu un strādā ļoti intensīvi. Mēs esam patiešām daudz strādājuši un uh, būtiskos punktos arī esam varējuši vienoties, bet vēl nebūtiskajos punktos. Es vēlētos uzsvērt, ka otrajā pantā, kur runa par finanšu instrumentiem, esam tad uz tāda laba ceļa. Arī uh, attiecībā uz desmito pantu Tur ir vairāk ekonomiski kompetenti ir uh, šajā. Mēs esam uh, arī par 7. pantu uh, pietuvinājušies uh, savās viedokļos par auditiem, kas attiec uz certifikācijas sistēmu, par akreditēšanu, par enerģijas efektivitātes. Uh, produktivitāti. Mēs vēlamies darīt tā, ka esošās sistēmas dalību valstīs, lai tās neapdraudētu jaunās Eiropas normas. Un šādā veidā dažās dalību valstīs esam varējuši panākt uh, labu vienošanos. Kas attiecas uz atziņa, uh, atzinumu no vidas komitejas, es vēlos referentam šodien uzdot jautājumu, ko jūs uzskatāt, lai varētu šodien arī sniegt atbildi varbūt par tautas partijas priekšstatu, un arī vidas komiteja arī ir izteikusi vairākas elastīgas komentārus, bet arī ir iesaistījuši gan ITS, uh, ETS tēmu mani interesētu kāds referenta viedoklis. Par laika grafiku sākumā teicu, ka daudzās detaļās mēs esam jau vienotās domās, bet eh, pamatprincipi jautājumos tomēr vēl nē. Un es domāju, ka laika grafiks ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā referentam izdosies atrast eh, priekšlikumus, kas balstītos uz eh, vairākumu piekrišanu, tīpaši 3., 4. un 6. pantā. Līdz šim tas nav noticis. Mēs diskutējam drusku tā, tas sakot viens otram garām. Un ja mums izdotos šeit eh, panākt principiāli pavērsienu, tad, protams, mēs varēsim arī ievērot ieteikto laika grafiku, bet tas būs pilnībā atkarīgs no referenta priekšlikumiem. Paldies, Vidās Kvadraskungs. Thank you, President. Paldies. Arī es sveicu mūsu. So jauno mm, nodaļas vadītāju, Klaus Bajeru. Man bija liels prieks sadarboties ar viņu samierināšanās jomā un mums tur bija vairāk ciešanu dienas nekā, nekā slavas dienas. Es ceru, ka nākotnē būs otrādi, būs vairāk posmas dienu un mazāk ciešanu dienu. Priekšsēdētāji. Manuprāt, ļoti labi, ka šī jautājuma skatīšana tika atlikt uz vēlāku laiku, jo mums ir nepieciešams vairāk laika apspriest jautājumus. Mēs jau vienreiz grozījums apspriedām, šī ir mūsu otrā diskusija, un tas dot iespēju mums izteikties precīzāk un kodolīgāk par dilemu runājot par saistošiem mērķiem vai vairākiem saistošiem pasākumiem. Mana nostāja ir tāda, ka nevajag iesaistīties kaujās, kurās mēs nevaram uzvarēt. Mēs zinām, kāda ir padomas nostāja, un labāk būtu pieņemt realistisku nostāju. Pasākumi, ko ir pieņēmušas dalību valstis nacionālajos efektivitātes plānos, un tie nacionālie mērķi, ko nosaka katra dalībvalsts, kā saka šai direktīvai. Manuprāt, tā ir realistiska pieeja. Gadījumā, ja nacionālajie plāni netiek īstenoti, dalībvalstis nesasniedz nosprostos mērķus, tad šajā gadījumā šīs direktīvas pasākumi tiek piemēroti saistošā veidā dalībvalstīm. Un, protams, tā ir komisija, kura pārbauda, vai e, mērķi tiek ievēroti vai nē. Bet katrā ziņā mums nevajadzētu dubultot atskaitīšanās pienākumus, un es piedāvāju balstoties uz 19. pantu ziņošanas atskaitīšanās pienākums, saskaņā ar kur dalību valsts iesniedz savus nacionālos plānus komisijai, un tās apliecina, ka šie plāni e, atbilst nacionālajiem mērķiem. Runājot par trešo pantu, es uzstāju uz ma, savu jau iepriekš sacīto ka mēs paturam spēkā komisijas sacīto, taču norādām vēl kā tad, kad uh, ir runa par energointensīvām nozarēm mūsu rūpniecībā, dalībvalstīm ir jānosprauž mērķi saistībā ar energointensitāti. Runājot par CHP, es jau vairāk kārt esmu sacījis, ka mums ir jāapzinās visi CHP tipi. Mums ir jāpiemēro CHP ne tikai vispārīgā obligātā veidā, bet arī tad, kad tas ir tehnoloģiski un ekonomiski efektīvi, jo šāds vispārīgs pienākums var izrādīties pretproduktīvs atsevišķos gadījumus. Runājot par renovāciju 4. un 5. punktā, es piekrītu referentam, ka pilnīgas atjaunošanas un pārbūves gadījumā dalība valstis var veikt pasākums, lai samazinātu patēriņu katru gadu. Tātad mēs varam uh, diskutēt par procentiem, Re referents piedāvā 3%, mēs varam diskutēt par to, vai tie ir 3 vai tas ir kāds cits skaitlis, taču principā mēs piekrītam, ka ēku energo sniegums var tikt uzlabots ar renovācijām, kā arī ar energoefektivitātes pasākumiem, ar vied uzskaiti, ar citiem pasākumiem. Un noslēgumā priekšsēdētāji gribu uzstāt uz to principu, ka mums ir jāpieturas pie, pieprasījumu puses pārvaldījumu pasākumiem. Es jau vairāk kārt atkārtoju šajā komitejā, ka pasākumi no pieprasījuma puses, eh, pakalpojumi, eh, skaitītāji, mērīšanas iekārtas ir būtiski aspekti. Tie ne tikai var samazināt spriedzumtīklā, bet arī spēj to darīt ar uz uh, tirgu balstītu uh, pieeju, kas ir vislabākais, vislabākā pieeja. Kolēģis Gīreks, lūdzu. Dziękuję bardzo. E, no przed... Paldies. Vispirms gribu teikt, ka piekrītu Videla kvadras kunga teiktajam. Tas ir ļoti, tāds ļoti nozīmīga piezīme, sevišķi paturot prātā to, ka valstīm ir jāspēj lemt par to, kā tās regulē energoefektivitāti un kas notiek ar valsts IKP tai pašā laikā. Tāpat ir jāpārceļ arī termiņš šim likumprojektam, un nekādā gadījumā nevajadzētu neko sasteigt Tā man šķiet. Mēs sākumā redzējām, ka nespējām efektivitāti īsti definēt. Mums nebija tai definīcijas. Mēs runājam par efektivitāti, kas attiec uz sektoru, bet valstī ir būtiski arī, kas saistībā ar efektivitāti notiek ar iekšzemes kopproduktu. Un vēl viens jautājums, kā definēt primāro enerģiju? Es uh, sameklēju vairākas definīcijas. Uh, gribu jautāt arī Turmes kungam, vai atjaunīgā enerģija ir piedar pie primārās vai nē. Uh, un efektivitāti, kā tās ietekmē. Šeit daudz ko nosaka nianses. Manuprāt, atjaunojamā enerģija piedar pie primārās enerģijas veidiem. Un vēl es domāju, ka jāņem vērā sekojošais. Jāpieņem, protams, lēmums, bet mums jāpatur arī iespēju iesniegt grozījumu priekšlikumus jo lielais priekšlikums skaits ir izskaidrojams ar to, ka bija daudz pārpratumu. Daudz, kas nav īsti skaidrs, un ja procedūra to atļauj, tad vajadzētu vēl būt iespējai iesniegt grozējumu priekšlikums. Rodēl Kastiljo, lūdzu. Presidente... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu izmantot iespēju novēlēt laimīgu gadu visiem kolēģiem, visiem klātesošajiem. Un pirmkārt, nedrīkstam aizmirst to, ka mēs eh, šobrīd esam ļoti būt izšķirīgā eh, procesa brīdī, kad ir iesniegt grozījumi, tāpēc vienošanās ir jāveic balstoties uz jau iesniegto grozījumu formā, bet ir vēl rezervas telpa samērā plaša. Uh, Un panāk, māksla panākt kompromisu būs atkarīga gan no referenta, kuram es gribu pateikties par paveikto darbu, e, kodam turmesam par veikto darbu, ēnu referentiem par veikto darbu, kā arī no e, daudziem kolēģiem, kuri strādā pie šī dosjē, kurā mēs vērojam ļoti augstu dalību no daudzu šīs komitejas deputātu puses. Un tā kā pastāv daudzas iespējas, vēl aizvien, kas ir atvērtas, es gribētu šobrīd atsaukties uz divām. Pirmā no tām ir saistām ar pasākumu elastību, un šajā sakarā ir būtiski par lai dalībvalstī būtu iespēja piemērot pasākumus, ko tās uzskata par vispiemērotākajiem, lai sasniegtu savus mērķus. Ja tā tas nav, tad tā būs izgāšanās, kā jau daudzām citām normām, kas pēc tam izplūst kaut kur un pazūd, tad, kad tās ir jāievieš, lai nebūtu jāīsteno tas, kas ir stingri norādīts direktīvā. Nevar būt sliktāka norma vai standarts kā tas, kas tiek slikti īstenots, un tāpēc ir jābūt realistiskiem. Tāpat jāapzinās, ka dalībvalstu situācijas ir ļoti atšķirīgas, un ja mēs to apzināmies, tad nevajag uzstāt uz to, ka eh, eh, visur darba veidi būtu vienādi. Uh, tas ir būtisks punkts, un tam ir jānosaka tas, kāda ir prakse nākotnē šai direktīvai, kā tā tiks izmantot, un vai tā būs efektīva konkrēti, lai varētu nodrošināt efektivitāti energopatēriņu jomām. Un, balstoties uz šo, es gribētu spērt vēl soli tālāk uz priekšu. Ir tādi pasākumi, kā piemēram ir saistāmi ar uh, ēku atjaunošanu un energo pasākumu piemērošanu ēkām un papildu elementi, kuri ir atkarīgi no valsts sektora. Taču gribu sacīt sekojošo, piemēram, Spānijā. Valsts publiskajās ēkās, kas nav jaunas būves vai kur nav par šo jautājumu lemts Bet eh, visai ilgā laika procesā tā eh, tiks, piemēram, nomainītas eh, spuldzītes pret ekonomiskajām. Taču dažkārt nav iespējams veikt nekādu citu investīciju, un šajā sakarā ir jāpanāk vienošanās par to, ka tāds kāds, ja kāda valsts vai kāda deficīta dēļ, vai tiek veidot integrācijas pasākumu fiskālajā ziņā, pat ja to atzīst um, Eiropas institūcijas, nacionālajie budžeti, ka dalību valstis var mazināt uh, šo uh, piemērošanas grūtības, dažādu uh, iemeslu pēc, budžeta iemeslu pēc, citu prioritāšu pēc, piemēram, veselības aizsardzība, izglītība, nekā, piemēram, piemērot šos pasākumus valsts ēkās. Tas, manuprāt, varētu būt viens no reāliem pasākumiem un reāliem datiem, kas mums ir jāapzinās un kas ir jāņem vērā līdz ar elastīgumu pasākumiem. Ja mēs to ne, neņemsim vērā, tad mēs būsim visai tālu no realitātes. Un, ja šo, eh, ka šodien Spānijā runāju par visām šīm lietām, tad var rasties iespējas, ka es kā parlamentāriet un Eiropas parlaments pilnīgi neapzinās realitāti. E, paužu šo viedokli visai dzīvi, taču, manuprāt, tas atbilst daudzu valstu realitātei. Paldies! Kolēģi Jobb. Köszönöm e, szépen a szót, e, elnök úr. Paldies, priekšēdātāji. Manuprāt, referentiem un ēnu referentiem bija ļoti smags darbs jāizdara. Ir gandrīz 2000 grozījumu priekšlikumu, un varbūt, kā sacīja Gereka kungs, mēs varam vienu soli atkāpties, un viņi arī varētu atkāpties mazliet un paraudzīties uz situāciju no malas, noskaidrot definīcijas, ir jātiek skaidrībā par šī priekšlikuma pamata principiem. Tā es iedomājos um, pareizo pieeju, un man ir trīs pamata principi, ko es gribu likt pie sirds tiem, kas strādā ar kompromisu priekšlikumiem. Uh, Mums ir vajadzīgi realistiski mērķi. Mēs jau varam, protams, būt ļoti ambiciozi, bet uzstādot nereālus mērķus, neviens mūs nopietni neustvers. Un um, šādi draudi pastāv. Otrais princips, ko gribētu ieteikt, mums ir nepieciešami labvēlīgi apstākļi. Nevajag pārāk stingrus noteikumus, pārāk lielu birokrātiju, un tas attiec ne tikai uz šo sektoru, bet arī uz citiem. Mums ir jādomā par to, lai tirgus varētu funkcionēt. Un trešais princips jāpaturprātā, ka dalībvalstis ir dažādi attīstītas, attīstības līmeņi ir atšķirīgi. Mums vienmēr jāapzinās, kāda ir reālā situācija, jābūt realistiem, jo pretējā gadījumā neīstenojam noteikumu nekādu risinājumu neatnesīs. Un eh, es gribētu varbūt vēl īsi pievērsties uh, dažiem punktiem, ko pieminēja citi kolēģi, piemēram, enerģijas taupības mērķi. Ja mēs sakosim minētajiem pamata principiem, tad ir jāatzīst, ka arī enerģijas patēriņš dalību valstīs ļoti atšķiras. Ir valstis ar augstu patēriņa līmeni un ir patēriņš, kas vairāk saistīts nevis ar privātām mājasemniecībām, bet citām, un jāņem, jāņem vērā atšķirības. Un tad šie vied instrumenti vai mēri instrumenti, manuprāt, nav nepieciešams spie, uzspiest līdz 2015. gadam ieviest šos uh, Eh, modernos mērinstrumentus katram patērētājam. Tas nav nepieciešams. Ir jāizsver ekonomiskais ieguvums un kādas būs izmaksas un eh, jādomā prātīgi. Un tad šīs šīs koģenerācijas eh, stacijas arī šeit manuprāt, ir jāveic ekonomiskās ietekmes un efekta e, izvērtējums, un to nevajadzētu arī tā pēc Leikānas principa uzspiest visiem. Ja tirgus pats visu noregulē, tad mēs varam to atstāt arī tirgus rokās. Um, šobrīd vairāk uh, mēs tiecamies uz plānveida ekonomiku un vēl uh, sabiedrisko ēku remonta mērķi. Šobrīd šie mērķi dažās valstīs nepārsniec pat ne pusprocentu, bet pacelt šo rādītāju līdz trim procentiem nav reāli, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstīs. Šobrīd mēs cīnāmies ar krīzi. Ir jādomā, kā eh, dot dalību valstīm iespēju būt elastīgām un pašām arī um, sniegt savu artavu problēmas risinājumā. Mums, protams, būs jānonāk līdz kompromisam mūsu komitejā un varētu padomāt par šo ieguldījumu, kas ir jādod īpašniekam. Un dalību valstīm ir jābūt iespējām nu, pašām uzņemties lielāku atbildību par to, kāda ir to energoefektivitāte. Un vēl es gribētu aicināt jūs uzticēties tirgus regulējušai lomai. Paldies! Danke sehr. Paldies! Uh, atvainojos, ka es izrādu nepacietību, bet vēl ir astoņi runātāji, un tad vēl referents un komisijas pārstāvis. Lūdzu, runājiet īsāk. Es saprotu, šis jautājums politiski ir ļoti nozīmīgs. Angelika Nīblere, lūdzu. Jā, es darīšu, kā jūs teicāt, godātie kolēģi Es arī gribu jums visiem vēlēt laimīgu jauno gadu un teikt lielu paldies Klodam Turmesam un ēnu referentiem. Viņi ļoti fen fenomenāli ir izstrādājuši kompromisu, ņemot vērā 1800 grozījumu priekšlikumus. Es tiešām respektēju. Es gribu pievērsties trim jautājumiem. Pirmais - debatas par saistošajiem mērķiem vai saistošajiem pasākumiem, un manas frakcijas kolēģi un arī citās domā, tāpat kā es, ka izvēloties pasākums ir jābūt iespējai izmantot elastību, uh, un es atbalstu saistošus mērķus, bet nesaistošus pasākumus. Arī saistības attiecībā uz valsti netiks uzņemts ar sajūsmas spiedzieniem ne dalību valstīs, ne arī attiecīgajās citās aprindās. Tātad mēs varētu vienoties par saistošiem mērķiem, bet pasākumiem nebūtu jābūt saistošiem. Otrais. Par ceturto pantu es izlasīju attiecīgo kompromisu un redzu, ka visā ceturtajā pantā šajā kompromisā valstī vēlas valstī ir jābūt atbildīgai ne tikai par ēkām, kas ir tās īpašumā, bet arī tām, ko tā nomā, tātad, ko tā īrē. Un, manuprāt, tas ir galīgi neprātīgi, kā to praktiski īstenot, kā es varu īrniekam uzlikt priekš, eh, pienākumus, kas attiecās būtībā uz ēkas īpašnieku. Manuprāt, tas ir lieki. Un praksē tas izraisīs tikai to, ka valsts vispār nevēlēsies nomāt vai īrēt ēkas, jo negribēs šos pienākumus uzņemties, vai arī īras cena būs ļoti augsta. Es gribētu zināt, no kurienes nes šī ideja te ir radusies un kurš domā, ka to varēs īstenot. Un pēdējais punkts, ko gribu pie, pieminēt, tas ir 4. pantā 3a punkts, kurā ir papildinājums Tātad nu, ir uzlikts pienākums ietaupīt noteiktu enerģijas apjomu, lai sasniegtu energoefektivitātes mērķi. Un šo priekšlikumu es atbalstu. Kaut gan, protams, mēs varam nu, izrādīt mazliet mazāk ambīciju, nebūt tik ļoti kategoriski. Vēlreiz liels paldies visiem kolēģiem, kas čakli strādāja un uh, paldies, paldies. Uh, gribu jūs lūgt attiecībā uz kompromisiem ir mūsu vidū cilvēki, kas grib ļoti kategoriskus noteikumus, un citi vēlas kaut ko citu, un kompromiss nevar būt, ja stingrs noteikums jūs kompromisa ceļā vēlties padarīt vēl stingrākus. Norberts Klante, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, runāšu īsi. Pievienojos kolēģi vēlējumiem. Uh, tas eh, saīsinās to visu. Gribētu pasvītrot, es priecājos, ka jau parādās tāda skaidrība, ka mēs īstenībā runājam par enerģijas efektivitāti. Enerģijas efektivitāte, cits starpā arī, lai ietaupītu enerģiju. Ja enerģijas ietaupīšana viena pati neko nedos, tur būs liela uh, lejupslīde ekonomiskā un uh, ir runa par to, kā energoefektivitāti izmantot arī uh, ekonomikas lejupslīdes laikā. Un dalībvalsts ir sarežģījumos, un viņiem ir jādod elastība pasākumiem jābūt tādiem, kas ved pie mērķa. Tādēļ es arī pievienojos. Domāju, ka tā nav tāda politiska principiālas debatas. Saistoši mērķi noteikti ir saprātīgi, bet saistoši pasākumi var būt kontraproduktīvi. Ir jāatrod kompromiss pa vidu. Un kompromiss, par kādiem jūs runājāt, tas vienmēr ir kompromiss, kas eh, abām pusēm eh, tā drusku sāp, bet eh, ir svarīgi, lai mēs varētu vienoties. Un ja kompromiss priekšlikumi, es domāju, būs tā samērā. Uh, laikā aktuāli, tad saturā patiešām varētu strādāt pie teksta, lai februārī varētu balsot, un tas būtu ļoti labi. Es domāju, ka atšķirības dalībvalsti par to, kā apieties ar uh, publiskajiem, ar valsts iestādēm, es domāju, tāpat kā vidās kvadras kungs, es domāju, ka tur vajadzētu jābūt elastībai, lai sasniegtu šos mērķus. Neraugoties uz slēgtām durvīm, vajadzētu uh, šeit paraudzēties, kā pat labāk to, eh, par to diskutē padome un kā būs Dānijas prezidentūras eh, laikā. Es domāju, tas, ko komisija, eh, kā komisija par to runā, tas ir vairāk ambiciozi. Arī es esmu ar lielākām ambīcijām, domāju, ka tāpat kā citi kolēģi, bet mums jāparaugās, lai to tiešām reāli izdarītu. Tomsons kundze. Thank you very much. Um... Paldies. Mēs lemjam par efektivitāti, par organizācijām, kas pārstāv, pārstāv patērētājus. Un mums ir notikušas vairākas sēnu referents sanāksmes. Man šķiet, ka mēs tuvojamies um, katru dienu aizvien labākam nolīgumam. Tomēr grūtības vēl ir, kas būtu jāpārvar, bet. Um, Domāju, ka jau februāra beigās mums um, varētu būt uh, galīgais balsojums sitrē. Tas nozīmē, ka mums ir papildus mēnesis dots, nu, un kura laikā mēs varam panākt plašu kompromisu un nodrošināt labus rezultātus. Bet šajā diskusijā es nesaprotu jēdzienu realistiski mērķi Mērķi mums ir, mērķi nav, lai apspriestu. Par mērķiem tika lemts 12. decembrī padome um, un tika lemts 2008. gadā atjaunīgās enerģijas direktīva 20, 20, 20 mērķi. Tātad 20% uz 20. gadu. Tie ir saistoši mērķi, jo dalība valstis piekrita, ka mēs varam sasniegt šos mērķus, lai gan sasniegts nav nekas. Mērķi ir mērķi ir norādīti. Kāpēc mēs tagad runājam par reāliem mērķiem? Eiropā mēs saskaramies ar eiroskepticismu. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka mēs pieņemam lēmumus, kas netika īstenoti. Balsotāji, vēlētāji jautā man, e, kur tad sāksies, kad sāksies darbs pie energoefektivitātes, par, kurām jūs, par kuru jūs lēmāt 2008. gadā? Mums ir mērķi ko tad mēs apspriežam šajā direktīvā un ko mēs esam apņēmušies darā, darīt, Un mums ir jādomā par to, kā šos mērķus sasniegt elastīgā veidā, at, katra dalība valsts savā veidā. Un mērķi ir norādīti, tāpēc beigsim diskutēt par šiem realistiskajiem mērķiem, jo mums jau ir 20% ietaupījums uz 2020. gadu. Un par mērķiem mēs nobalsojam tā skaitā šajā komitejā. Es domāju, ka saistoši mērķi un saistoši pasākumi nevar tikt nodalīti viens no otra. Un tāpēc būtu arī to apzināties tad, kad mēs iesim uz trilogu. Kā sacīja Glantes eh, kungs, attieksme padomē pret šo problēmu ir cita Tāpēc mēs atbalstām saistošus mērķus un saistošus eh, pasākumus. Runājot par to, vai šī direktīva, šajā direktīvā ir jāiestrādā eh, kādi saistoši mērķi. Man nav nekādu šaubu, ka mēs sasniegsim energoefektivitātes mērķus, ko norāda CHP E, savā 10. un 12. pāntā. Savukārt intensitātes mērķis ir lielā mērā atkarīgs no izaugsmes, un ja tas ir atkarīgs no izaugsmes, tad mums ir jāapzinās un jātic tam, ka mēs varēsim sasniegt šos 20% mērķus. Mēs esam apsprieduši kompromisu 7, 8, 9 panta sakara un esam uh, tuvinājušies nolīgumam, un visvairāk e, esmu gandarīti par astoto pāntu. Tālāk par viedskaitītājiem runājot, diskusijas ir bijušas plašas. Bet mēs par to nobalsojām, kad nobalsojam par trešo paketi enerģijas tirgumu Eiropā. Mēs sacījām, ka 20 2000, manuprāt, 19. gadā visur būs viedskaitītāji, lēmums ir pieņemts, varbūt to būs grūti eh, nodrošināt tā izpildi, taču lēmums ir. Un mums ir kompromiss 8. pants sakarā, kur norādīts, kamēr eh, Eh, ka jānodrošina ir patērētājiem šādi mērķi. Un tāpat ir jānodrošina gan datu, gan patērētāja aizsardzība, lai patērētāji var lemt par piekļuvu saviem datiem. Tāpat ir vēl jānorāda, jāsaka daži vārdi par uh, citiem grozījumiem, ar kuriem es, par kuriem es runāšu ar saviem ēnu referentiem. Tomēr mums ir jāapzinās, ko mēs norādām, Girekungs, kad jūs sakāt, ka piekrītat Vidalam kvadrasam. Es dzirdēju, ka viņš teica pretējo tam, ko sakāt jūs, jo viņš gribēja koncentrēties uz pieprasījumu um, pusi savukārt. Uh, Eh, atkal otrs runātājs runāja par ražošanu. Paldies, man problēma rodas ar vien lielā, bet temats ir ļoti svarīgs. Tagad vēl vairāk ir pieteikušies runāt, nekā pirms tam bija. Tas ar vienu vienu palielinās. Pirmais priekšlikums, lūdzu, vairāk nepiesakieties tagad runāt, piekrītat. Otrais priekšlikums, ka tagad mēs mēģināsim vienu līdz divu minūtes runas laiku ievērot. Trešais priekšlikums Eh, kolēģis Tairērs, es viņu redzu, viņam šodien dzimšanas diena. Sirsnieks veicam. Sirsnieks veicam. So, der Kollege Turmes hat sich zu Geschäftsordnung gemeldet, bitte. Turmes kungs eh, par reglamentu gribētu jautāt, līdz kuram uh, brīdim mums ir laiks? Līdz 12.30, saka priekšsādātājs, līdz 12.30, viss sanāksme. Ir skaidrs. Nē, nu, tas ir pavisam vienkārši sākumā teicu, viss vēl nebija klāt, ka mēs uh, no laika, tas ir viena stunda līdz desmitiem jo ir vēl pāris citi darba kārtības punkti. Es tos arī apmainīju, jo dažiem ir ātrāk jādodas prom, un es domāju, ka jābūt godīgiem, ka arī citiem punktiem ir jādod iespēja, ka par tiem runās. Tad, ja mēs priekšlikums, ja mēs mēģinātu vienu līdz pusotru uh, minūti runāt, tad 15 pāri būsim pabeiguši. Temats ir svarīgs. Es lūgtu lūg, tā rīkoties tikau kundze. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, teikt paldies arī sekretariātam un kolēģiem par viņa veikto darbu pie šī dokumenta par enerģijas efektivitāti. Tas ir svarīgs instruments, lai varētu panākt eh, tādas enerģijas cenas, ko varētu, par kurām varētu samaksāt vispatērētāji, lai varētu cīnīties pret nabadzību. Enerģijas efektivitāte un attiecīgie pasākumi, lai panāktu lielāku enerģijas efektivitāti, nozīmē to, ka jāsaklabā uh, eh, darba vietas, nodarbinātību Eiropā. Esmu izniegus grozījumus un prasījusi ne tikai, lai dalību valstis un eh, dalību valstu valsts iestādes un arī patērētāji un privātie klienti varētu, eh, ka viņiem vajadzētu izrunāt enerģijas efektivitātes pasākums, bet lai arī Eiropas institūcijas, Eiropas Savienības eh, institūcijas un aģentūras arī saņemtu šādu uzdevumu. Mums ir labi piemēru jāiet priekšu. Tādēļ mums Eiropas līmenī ir eh, jārāda piemērs. Visas aģentūras, Eiropas Savienības institūcijas, visām vajadzētu darboties kā paraugam. Attiecībā par šiem pasākumiem ir jāraugās, vai tie tehniski īstenojami, kāda ir izmaksu efektivitāte, kāda ir klimata nosacījumi dalībvalstīs. Esmu izniekus grozījumus, kas prasa lai noteiktas normas tiktu pielāgotas citām direktīvām, piemēram, ēku direktīvai, ēku efektivitātes direktīvai. Mums vajadzētu izvairīties no tā, lai atšķirīgas normas tiktu pieņemtas. Likumdošanas ziņā ir jāpaliek saskaņotiem. Tikpat svarīgi ir arī tas, ko teica Nībleres kundze. Mums uh, ir jāņem vērā tikai tās valsts uh, ēkas, kas ir arī valsts īpašumā, jo tikai tur pastāv juridiskais uh, pamats, lai īstenot pasākumus. Tālāk. Arī finanšu līdzekļi šādiem pasākumiem ir svarīgi. Ja neparūpēsimies par to, lai norma šajā direktīvā būtu saskaņotas ar uh, regulā, piemēram, par struktūru fondiem vai citiem fondiem, lai varētu īstenot pasākumus. Ja nebūs uh, saskaņotība, tad šī direktīva paliks uh, bez uh, panākumiem. Uh, Mēs zinām, ka ne dalībvalstīm, ne privātiem patērētēm nav līdzekļu, lai īstenotu ambicios pasākums enerģijas efektivitātes jomā. Tādēļ es prasu visu kolēģu atbalstu, lai mēs varētu nodrošināt par to, ja runa ir par finanšu līdzekļiem un par regulām, par struktūra fondiem un citiem fondiem, lai mēs šajos jautājumos patiešām nezaudētu enerģijas efektivitātes mērķi. Tālāk eh, par eh, viedajiem skaitītājiem Rumānijā. Jā, jūs pārsniedzāt runas laik, laiku pusotru minūti. Eh, to mums, diemžēl, būtu jāievēro. Jūs runājat jau ilgāk. Jā, es atvainojos pavisam īsi vēl priekšādētāju Rumānijā. Mums pirms dažiem gadiem mēs parūpējāmies par to, ka katrā privātā mājā ir skaitītājs varbūt, ka nebūtu tagad sevišķi gudri teikt, ka tas ir jādara vēlreiz, un vēlreiz viņi visi jāapmaina jau tagad. Vienkārši jāparaugās, vai šie skatītāji tiešām atbilst direktīvas mērķiem. Paldies, priekšsēdētājs, laimīgi jau nogada visiem klātesošajiem. Redzēju, kā Klaus Bajerkungs ir pievienojis mūsu komitejai, gribu novēlēt viņam veiksmi, un gribu arī pateikties referentam un referentiem par paveikto, ļoti labo paveikto darbu. Ļoti īsi tagad eh, neliels komentārs no manas puses par desmito pantu. Es piekrītu gan komisijai, gan referentam, ka jāmēģina maksimāli izmantot atlikušais siltums no konvencionālājām termocentrālēm. Tomēr es arī domāju, ka mums ir jāņem vērā tas, ka termoelektrocentrāls ir tīpaši kombinētā cikla gadījumās e, e, ka ir jāatbalsta šajās centrālās arī atjaunojumās enerģijas avoti tādi kā vēja enerģija. Un tāpēc eh, šīm eh, elektrostacijām jādod iespēja koriģēt ātri savu enerģijas ražošanas eh, līmeni. Šai, ņemot vērā kāpumus un kritumus. Un šajos apstākļos uzdod sev jautājumu, kā varētu garantēt siltumpiegādi um, rezidenciālā zonā. Jo, ja mēs vēlamies sasniegt 10, 20% eh, no atjaunīgo uh, enerģiju, atsevišķos gadījumos izolētos, tā kā, piemēram, Iberijas pussel, mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs šo mērķi varam sasniegt. Un šajā sakarā, manuprāt, uh, Par desmito pantu runājot, mums vajadzētu mēģināt paredzēt eh, eh, nosacījums attiecībā uz termoelektrocentrālēm, ņemot vērā manis uzskaitītos iemeslus. Paldies, priekšsēdētāji. Kurīgi Kelī? Paldies, Kelī, kungs. that on? We're talking about energy efficiency. Mēs runājam par energoefektivitāti taupīšanu, mēs sakam pēc tam, ka nevaram sasniegt atsevišķus mērķus recesijas dēļ. Mums ir ja mēs vēlamies ietaupīt un rīkoties efektīvi, tad mums ir jārīkojas efektīvi visās debatēs par enerģiju. Mums ir jādomā par win-win situāciju. Jo ātrāk mēs to panāksim, jo labāk. Ja mēs runājam par ēkām 40%. Eh, Eiropas Savienībā sarežģotās enerģijas tiek izmantot cēkās, no tām 40% apgaismojumā. Vai mēs varam šeit uh, ietaupīt, vai mēs varam šeit rīkoties efektīvi, es domāju, ka mēs eh, to varam. Mums ir eh, jāapzinās, eh, kā esošajā situācijā, kad ir runa par patērētājiem, valdībām, efektivitāte nozīmē taupīšanu. Un mums ir jāievēro saistošie mērķi jo tie ir nozīmīgi gan ekonomiski, gan apkārtējai videi. Kolēģis Marinesku. Paldies priekšēdētāji. Mums uh, ir noteikts mērķis arī padomu to noteikusi, un eh, šo mērķi ir iespējams sasniegt. Ar šo direktīvu mēs vēlamies eh, noteikt konkrētu ceļu, kas pamatojas uz efektivitāti, enerģijas efektivitāti. Uh, Enerģijas eh, intensitāte patiešām ir formula, kas jāņem vērā, bet ir tā, ka nevienmēr eh, enerģijas intensitātes uzlabošana vienmēr novad arī automātiski pie enerģijas efektivitātes. Naftas cenas paaugstināšanās eh, mainīs enerģijas intensitāti, bet neko nedos enerģijas efektivitātē. Vai, piemēram, ja lauksaimniecībā ir slikta raža, tā maina enerģijas intensitāti, bet ne efektivitāti. Enerģijas efektivitātes mērīšana, eh, tur tā vajadzēja pamatoties uz vienīgo formulu, proti produktu vai pakalpojumu eh, daudzums attiecībā uz enerģijas patēriņu vienību. Tikai tādā gadījumā mēs patiešām šo varēsim samazināt primārās enerģijas eh, patēriņu daudzumu un eh, varēsim šeit arī ietekmēt ekonomiku. Protams, mums vajadzīga arī saistoša mērķi, bet arī eh, elastība. Kolēģi Grostēdz kundze. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vais essayer d'être. Paldies, priekšsēdētāji, mēģināšu izteikties ļoti īsi. Gribu atgādināt, ka ir Eh, jānosaka šis kopienas ietvers, bet tam ir jābūt elastīgam, ņemot vērā proporcionalitāti un subsidiaritāti, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas līmeņa pasākumi ir gana atvērti, lai tiktu ieviesti un īstenoti, ņemot vērā tos apstākļus un nosacījumus, kāda ir katrā dalība valstī, un ka ir jāatstāja vieta vietēja un uh, val, valstu rakstura iniciatīvai. Manuprāt, pārāk saistoši nacionālie mērķi radīs eh, pretestību un opozīciju no atsevišķām dalībvalstīm, un mums ir jādomā par elastīgumu galvenokārt. Esmu parakstījusi vairākus grozījumus. Es domāju, ka mums ir jādomā par energoefektivitāti un enerģijas ekonomiku, un lai sasniegtu eh, globālos mērķus, ko esam nosprauduši, manuprāt, ir respektējot subsidiartāts principu, stiprināt nacionālos mērķus, ieviešot skaidru eh, nastas sadalījumu ar skaidriem pasākumiem un skaidrām pārbaudas metodēm, un tas būtu jāiestrādā trešā panta grozījumos. Tāpat es domāju, ka ir jānosaka, ka pienākumu mehānismi, kas maksimāli balstās uz mērķiem, kuri definēti attiecībā uz energopatēriņu aktivitātes vienībā. Tālāk par koģenerāciju ir varbūt nosacījumi, kas ir pārliek eh, pār, eh, preskriptīvi no komisijas puses. Man šķiet šeit svarīgi atstāt dalību valstīm iespēju veikt vispārīgu risinājumu izvērtēšanu attiecībā uz energoefektivitāti balstoties uz uh, izmaksu peļņas analīzi bez jebkādiem iepriekšējiem aizspriedumiem. Un visbeidzot, manuprāt, nebūtu saprātīgi ierobežot finanšu instrumentu izmantošanu, un es aicinu uz maksimālu elastību izvēloties tās metodes, kas būtu jāpiemēro energoefektivitātes ieviešanai. Paldies! Merkis skundze lūdzu. Paldies, priekšādētāji! Es arī gribu uzslavēt referentu un ēnu referentu paveikto. Mikroģenerācijas eh, jautājums ir ļoti būtisks turpmākajā enerģētikā, kombinējot dažādus enerģijas veidus. Uh, Un līdz šim es eh, neredzu kompromisus definīcijās, bet varbūt tas tika palaists garām no vienas puses, kas īsti notiks ar eh, ne tikai publi, publisko ēku, tad sabiedrisko ēku, bet arī privātu ēku Vai arī mums ir jādomā ne tikai par privāto nozari. Tālāk. Es piekrītu kolēģiem attiecībā par reāliem mērķiem. Šajā finanšu krīzes situācijā mums ir nepieciešams pātrināts mūsu ekonomikas dzinējs spēku un Eh, celtniecība ir nozīmīgs dzinējspēks mūsu ekonomikā. Ja mēs investēsim celtniecībā, tad mēs investēsim darba vietās. Un tādā veidā mēs veidosim vienvienu situāciju, un kā tiks sacīt, 20% būtu realistisks mērķis, un mums nevajadzētu uh, domāt par eh, pagātnes pārskatīšanu, bet mums ir jādomā par nākotni. Un šajā sakarā gribētu sacīt, ka mēs varam vismaz 20% paredzēt un noteikt tos kā saistošus mērķus. Runājot par saistošiem mērķiem, eh, pasākumiem, tas ir pilnīgi saprotams, ka drīzāk ir nepieciešams saistoši mērķi nekā pasākumi bet ja mēs nejūtamies pārāk droši, tad mēs varam runāt par abiem un apspriest situāciju par abiem e, šiem jautājumiem. Podimata nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi komentāri. Gribu atgādināt pamata mērķi šai direktīvai attīstīt tirgus un palīdzēt tiem attīstīties attiecībā uz energoefektīvu produktu piedāša, piedāvāšanu. Debatšu laikā mēs vairāk kā dzirdējām, ka tika pieminētas izmaksas, ko radīs energoefektivitāte, bet šīs izmaksas lielākoties rodas sākumā, uh, bet vidējā termiņā patēriņa e, cenas samazināsies un e, energoefektivitāte pieaugs. Daudzkārt tika atkārtots, ka sabiedriskā vai valsts šādus pasākumus nezinu vai krīzes laikā spēs finansēt. Un es to ļoti labi saprotu kā grieķiete, bet ir iespējas un instrumenti, kā panākt to, lai dalībvalstis spētu atrast finansējumu, protams, īstenojot tādu saprātīgu politiku direktīvas īstenošanai. Arī es iesniedzu grozījumu priekšlikumus par šo direktīvu. Gribu minēt piemēru - enerģijas pakalpojumu sniegšana, lē, līgumi par uh, atbalsta maksājumiem enerģētikā. Uh, šeit ir nepieciešami efektīvi risinājumi ņemot vērā augstās sākotnējās izmaiņas, izmaksas, uh, cenšoties uh, palielināt energoefektivitāti. Peļņa katrā ziņā ir nodrošināta vidējā termiņā. Kādi var būt finansēšanas mehānismi? Tas ir ļoti nozīmīgs, izšķirošs jautājums. Uh, kas ļauj rēķināties arī ar miedarbību starp valsts un privātiem finansējuma avotiem. Un tā pašā laikā jāņem vērā, ka šobrīd ir jau dalība valstis, kam ir diezgan daudz pieredzes šajā sektorā, kam jau ir, kas jau izmanto šādus finansēšanas mehānismus. Un uh, Tagad ir jāgādā par to, lai šie finansēšanas mehānismi iedarbotos ar uh, uh, attiecīgajiem uzņēmumiem, lai tiktu uzma, izmantotas arī Eiropas centrālās bankas iespējas. Un tieši krīzes laikā energoefektivitāte ir ļoti svarīga. Mums ir vajadzīgi stimuli energoefektivitātes paaugstināšanai, lai mēs varam atrisināt problēmas. Mēs nedrīkstam atteikties no saviem uh, ambiciozajiem mērķiem, jo ilgākā un vidējā termiņā energoefektivitāte būs ļoti labi augļi, turklāt dažādās jomās. Uh, Manuprāt, nedrīkst atteikties no mūsu mērķiem, kaut gan padome tos apšauba. Referentiem gribu likt pie sirds neatkāpties pārunās par saistošajiem mērķiem un efektīviem pasākumiem. Paldies! Klot, tu gribēji, Klot, turmes lūdzu. Wie viel? Sag's nochmal laut, ich hab's gar nicht verstanden. Ich... Cik minūtes man ir, vai es varu ilgāk runāt, jo sākumā izteicos ļoti īsi. Kolēģi, kam, kuru jautājumu tiks izskatīt pēc tam, nebūs priecīgi par to, uh, Nu, man jau nav nekas iebilstams, es tikai gribu lūgt ņemt vērā citu kolēģu intereses, kuru jautājumu tiks skatīt pēc tam. Lūdzu, runā īsi. Gribu teikt paldies Kelija kungam kurš atšķirībā no visiem kolēģiem, kuri redzēja tikai problēmas, viņš skatīja šo direktīvu plašākā kontekstā. Šis likumdošanas projekts varētu palīdzēt Eiropai tikt ārā no krīzes. Es minēšu tikai vienu skaitli. 2011. gadā tirzniecības bilants deficīts starp Eiropas Savienību un Krieviju palielinājās par 20 miljardiem vēl klāt Šobrīd mums ir 77 miljārdi uh, iztrūkums vai mīnus tirniecības bilancē ar Krieviju. Un 77 miljārdus mēs vienkārši sūtam uz Krieviju, uz uh, valsti, kurā valda režīms, kurš lielākā daļa no mums nav pieņemams. Un daļu no šiem 77 miljārdiem nākotnē mēs varētu paturēt Eiropā, un tieši to mēs vēlamies panākt. Vācijas valsts banka pirms dažām nedēļām izdeva ziņojumu par 2010. gada uh, izmaksām uh, ēku atjaunošanā. Uh, tika izveidot 300 tūkstoši darba vietu. Un jautājums ir, nu, kur tad ir šīs negatīvās sekas valsts budžetam, ieguldot vienu eiro, lai piesaistītu investīcijas ēku siltināšanai un energoefektivitātei, tika, nu, iegūti 5 eiro, vairāk darba vietu lielāki nodokļu ieņēmumi un tā tālāk. Raudzīsimies uz pētījumiem, kas liecina par to, ka jo efektīvāki mēs esam, jo labāk darbojas mūsu ekonomikas. Runa ir par enerģētikas efektivitāti. Uh, No 2007. gada līdz 2010. gadam ir noticis politiskais process, kas beidzās ar 27 dalību valstu valdību vadītāju lēmumu. Plaisa ir šie 10%, un mums ir jāizstrādā efektīvie pasākumi, lai mēs varētu ar energoefektivitāti palīdzēt ekonomikai atkopties. Kāpēc ir šie saistošie pasākumi un saistošie mērķi? Es ļoti priecājos par tautas partijas pilnīgu attieksmes maiņu, kas eh, šī partija līdz šim bija pret uh, saistošajiem mērķiem. Tagad Es uzskatu, ka jo vairāk būs saistošu mērķu, jo lielāks stimuli būs investoriem investēt. Runājot par mūsu pārunu pozīciju, diskusijā par saistošajiem mērķiem un pasākumiem mums būs jāpiedalās, jo lasot polijas prezidentūras dokumentus, mēs redzam, uh, ka dalību valstu valdības ar lielām sekmēm jau gandrīz pilnībā ir neutralizējušas saistošos mērķus, un EU elektrika un citi lobētāji jau tagad zina, ka pārunās nonākt līdz saistošiem mērķiem būs grūti, un tagad pēkšņi viņi spēj tos atbalstīt, zinot vienkārši, uh, ka tādā veidā tiks panākta mūsu atteikšanās no saistošajiem pasākumiem. Manuprāt, mums ir jābūt realistiem turpmākajās pārunās, ir jābūt vislabākajai redakcijai, vislabākajam formulējumam, kas varētu būt gan attiecībā uz mērķiem, gan arī uz pasākumiem. Un gribu piebilst vēl tikai dažas lietas, atbildot uz kolēģu komentāriem. Fiona, valsts iepirkums ir nozīmīgs elements. Tas ir jāskata arī komisijas teiktā kontekstā. Pīpera kungs, runājot par HTP, CHP, vai ETS, te mums ir jātiekas ar NV komitejas pārstāvi. Kopumā, raugoties uz balsojumu NV komitejā, tad kompromisu atbalstīja visas politiskās grupas un manuprāt, balsojums NV palīdzēs mums. Alejo pieminēja lietu, kas ir būtiska, par attiecībā uz menedžmentu efektīvu ēku menedžmentu un efektīvu rūpniecisko ražošanu ir daudz vieglāk sabalansēt enerģijas, elektrības patēriņu, izmantojot efektivitātes pasākums, nekā izmantot kādu novecojošu uh, vai censties atdzīvināt novecojošu e, elektrostaciju. Un pēdējais par uh, sabiedriskajām ēkām. Es zinu, ka lielākajā daļā valdība ir jācīnās ar fiskālo krīzi, bet tieši tāpēc mēs um, runājam par šo energoefektīvā uzņēmuma koncepciju. 70. gados Ronalds Reigans lika remontēt ēkas, piesaistot lielās firmas un piesaistot tās līdz ar to energoefektivitātes tirgū. Mēs zinām, ka ne visi valsts budžeti spēs pavilkt šos pasākums, bet ja mēs gribam, lai dalību valstīm būtu lielāka rīcības spēja vai brīvākas rokas, izmantojot budžetu, uh, tad ietaupīto naudu energoefektivitātes pasākumu dēļ varēs izmantot citām labām lietām. Mums ir jāraugās uz šo tekstu un jāredz, ka mēs esam ļoti enerģiski cīnījušies par energoefektīvu uzņēmumu koncepciju. Un tagad par nākamo nedēļu Strasbūrā. Uh, mums būs varbūt vairāk laika nekā citkārt Strasbūrā. Es visu nedēļu būšu tur kolēģiem, kam ir jautājumi par kādām detaļām vai niansēm, lūdzu, nāciet pie manis, apmainīsimies domām un idejām. Un varbūt priekšādātāji jūs varētu apstiprināt, ka šīs, šie pieci ēnu referentu šīs piecas tikšanās ļaus mums šo procedūru iziet un februāra beigās balsot par šo likumu projektu. Paldies! Paldies eh, par jūsu gatavību uzklausīt kolēģus. Manuprāt, 28. februāris ir šobrīd kā priekšlikums, kad varētu lemt, uh, Un eh, es tikai gribētu pateikt, ka ir jānodrošina, lai laicīgi mēs varētu ar kompromisiem iepazīties, lai varētu, ja nu kas, uh, izstrādāt alterna alternatīvas. Protams, ja kompromisi tiešām arī būs īsti kompromisi, bet tas ir katra paša ziņā to izlemt šo punktu es gribētu tagad noslēgt. Nākamais punkts ir COP 17. Lūdzu, runājiet ne ilgāk kā divas minūtes. Del Castillo kundze, lūdzu. Sí. Eh, gracias, eh, Paldies, priekšsēdētāji, ka ir iekļauts šis punkts. Jā, <laughs> es redzu, ka zālē ir liela kostība. O, bet um, runāt par šo punktu, diskusijas bija visai plašas. Runājot par COP17 sanāksmi Durbanā par klimata pārmaiņas eh, konferenci. Me cuesta bastante trabajo hablar más fuerte. Man ir visai grūti runāt vēl skaļāk, tāpēc varbūt jūs varētu mazināt savu komentāru intensitāti. Tas būtu ļoti, ļoti noderīgi. Now we have to wait for. Please, uh, Cherry, you uh, can say. Yeah, yeah. Please, colleague, a little bit quiet. Kolēģi, lūdzu atstājiet zāli klusumā. I'm sorry, still <laughs> a little bit. No, no problem. But um, yeah. the problem is have to leave. <laughs> you know. Yeah. Okay. Okay. Let's try it again. Let's try it again, please, colleagues. Mēģināsim vēlreiz, kolēģi, dažas minūtes klimata pārmaiņām ļoti cieši saistāms jautājums ar energoefektivitāti, kur mēs tikko skatījām. Quiet, please. Quite please, this is very related to the um, subject we have been dealing. Šis ir saistāms ar tematu, kuru mēs uh, skatījām pēdējās uh, pusstundas laikā. Tā tad uh, Durbanas samits, 17. sanāksme, kuram attiecas uz klimata pārmaiņām pasaules mērogā, bija ar sekojošu rezultātu var apstiprināt to, ka situācija attiecībā uz kopējo darbību nākotni ir vairāk atvērta nekā jebkad. No vienas puses ir izveidota Durbanas platforma, kurā sākotnēji ir panākts nolīgums vienošanās, lai pieņemtu pasākumus, kas skārtu visas valstis no vienas puses, no otras puses ir pagarināts eh, Kyoto, a, zaudējot atsevišķus svarīgus sabiedrotos, tomēr tas tika pagarināts līdz 2015. gada sākumam, un redzēsim tad, kas notiek līdz 2020. gadam. Taču būtiskākais, manuprāt, ir tas, ka viss ir praktiski atvērts. Durbanas platforma ir tikai vienošanās par to, ka mums ir jāvienojas par visu no jauna. Tas varētu būt secinājums. Un šajā sakarā, manuprāt, Eiropas parlaments un Eiropas institūcijas ar komisiju priekšgalā pilnīgi dabiski ir ar iespēju, vai mums ir atjaunot iespēja ieviest mērķus, formulas, lai šos mērķus sasniegtu, kas būtu jaunas un kas iekļautu uh, vairāk valstu, tīpaši lielos izmešu radītājus Ķīnu taiskaitā un citas, kas vēl nav piesaistītas. Manuprāt, saistot šo jautājumu ar tēmatu, kuru mēs saistām ar energoefektivitāti un arī, kas izskanēja iepriekšējās debatēs, runājot par klimatu uh, uh, pārmaiņu samitu samitu Durbanā, manuprāt, Eiropas institūcijās mums ir atvērts loks attiecībā uz šo jauno Durbanas platformu, lai varētu ieviest kopīgus tuvinājumus attiecībā uz energoefektivitātes mērķi. Tā kā Nākamā sanāksme notiks aptuveni pēc gada Katārā. Manuprāt, secinājumam būtu jābūt mūsu komitejā, un ne tikai mūsu komitejā, bet arī NV, tā skaitā, lai mēs virzāmies uz to, ka šis nākotnešais samits, ka tajā mēs sadarbībā ar komisiju sagatavot konkrētus mērķus enerģijas sakarā kuru sakarā mēs varētu runāt par tuvināšanos attiecībā uz izmešu samazinājumu un, lai varētu iestrādāt to, kas arī nav izdevies līdz šim panākt, Kyoto protokolā. Tāpēc mans priekšlikums būtu, tad, kad mums ir iespēja, virzīsimies uz šo mērķi, runāsim par kopīgiem mērķiem attiecībā uz energoefektivitāti, ieviesīsim šo līniju, kas eh, pilnīgi dabiski neizslēdz citas, taču, manuprāt, tā varētu būt ļoti daudz sološi, tīpaši, ja mēs tai pieejam ar nepieciešamo realismu un elastīgumu. Un mēs tādā veidā varēsim panākt to, ko pie, e, piedāvājam, vēlamies, vēlēšanās ir labs impulss, taču mums ir jāņem vērā situācija realitāte, lai mēs varētu panākt to, ko vēlamies, lai mēs varētu strādāt efektīvi. Un neraugoties uz to, ka netika uh, sasniegts relatīvi nekas un reāli nekas jauns attiecībā uz saistošu līgumu, Eh, ko mēs varbūt cerējām šajā Durbanas samitā, taču tomēr tā ir jauna iespēja, jauns eh, pozitīvs elements eh, būt atvērtiem uz visiem, kas Eiropas Savienībā grib sacīt, ka gan komisija, gan parlaments un visi, kas būtu spējīgi ieviest jaunu lī, virzības līniju un vadīt situāciju. Un es aicinu un uzstāju uz to, ka kopīga tuvināšanās efekt, energoefektivitātes mērķiem, ka šajā sakarā tas viss ir iespējams paveikt. Paldies! Paldies, Del Kastīļo kundze! Nākošais runātājs Cizeļa. Hvala lijepa. E, Striņam sa s tiem, kar je povedala gospā. E, Paldies, priekšādātāji. Es e, varu tikai piekrist Dekastīļo kundzei. Tas bija politisks panākums, bet tie. Uh, kas varējās arī tādu saturisku progresu, tie vīlās. Es varēju, lai Eiropas Savienība, ka Eiropas Savienība šajā sarunās um, spēlē vadošu lomu, pateicoties arī komisārs kundzē. Un gribētu viņai teikt paldies par to veidu, kādā viņa vadīja sarunas. Bet šādas konferences ir laba iespēja redzēt, kā atsevišķas valstis uh, darbojas uh, kā tās izturušies konferencēs. Lielākās Ķīna, ASV, Krievija, Vācija, Irāna, Dienvidu Koreja, Saudi Arābija un tam līdzīgas valstis. Man tāda sajūta bija, ka tikai Eiropas Savienība ir ieinteresēta samazināt izmešus, un citā um, no pārējiem neviens. Tas izraisa bažas. De Kasteļo kundze jau runāja par laika plānu un par pamatu. Es gribētu teikt, ka ir arī citi konkrēti rezultāti. Zaļais fonds, tehnoloģiskā mehānisma pielāgošana, piemēram, ir, bija arī daži mērķi, kurus Eiropas Savienība nevarēja sasniegt, piemēram, eh, augstāk mērķi izmešu samazināšanā. Tur bija eh, runa par principiālu saistību, kā notika vienošanās, ka Eh, valsts sagatavo ambiciozākus plānus, bet nebija nekāda vienota veida, kā aprēķināt emisijas, nebija nekāda uh, progresa attiecībā uz aviāciju un uh, jūras kuģniecību. Tas ir joms, kas ir ļoti būtiskas. Svarīgi arī uzsvērt, ka šīs konference īstenībā nedem neko jaunu par saistībām samazināt emisijas. Mums ir svarīgi, ka CCS uh, sistēma uh, ir iekļauta CDM mehānismā. Lai nerunātu pārāk gaļi, grib, gari, gribētu pateikt vēl kaut ko. Es domāju, ka mēs Eiropas Savienībā mums vajadzētu mēģināt uh, īstenot politiku 2020, ja mēs vēlamies patiešām uh, turpināt būt vadošajā pozīcijā, tad mums līdz 2050. gadam ir jāīsteno mēķi, kas ir arī svarīgi. Ir pateikt, ka klimata izmaiņas. Tai vajadzētu Eiropas Savienībā būt svarīgai ārpolitiskai dimensijai. Mums ir vajadzīgs lielāks atbalsts. Mums ir atbalsts no mazākām valstīm, no valstīm, kas atrodas uz salām Bet ļoti liels valstis vēl nav devuši savu priekšli, piekrišanu, un tas ir milzīgs izaicinājums Eiropas Savienībā. Un pēdējais punkts. Kad mēs runājām par uh, ceļu karti, tad ITRA komitejā tam tika piešķirta tāda pati nozīme kā NV komitejā. Es domāju, ka arī attiecībā uz klimata pārmaiņām uh, ir jāizcīna tāda pati nozīme. Arī šeit vadošā loma ir NV komitejai. Es domāju, ka mums jākļūst par līdzvērtīgiem partneriem. Kā jau decembrī tas bija, mums ir arī attiecībā uz rezolūciju jābūt tā pašā lomā. Mēs vienmēr esam labi sadarbojušies ar NV. Bet, ja mēs paraugāmies uz dalībnieku sarakstu, uh, uz eh, deputātu sarakstu, kurš ko ir izdarījis, tad tas nav redzams. Un es domāju, ka mums vajadzētu saglabāt šo vienlīdzīgo lomu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Cizels kundze, Karvaljo kundze, lūdzu. Thank you very much, President. Paldies! Manuprāt, Durbanas rezultāts tomēr ir nozīmīgs, un es paskaidrošu, kā es to domāju. Eiropas Savienībai bija darba kārtība, un šī darba kārtība tika skatīta visā šajā pasākumā. Un tas ir ļoti būtiski Eiropai, bet vēl svarīgāk ir tas, kas mums būtiskie punkti tika pieņemti un es runāju par šo ceļa karti, kas attiecās uz uh, vairāk nekā simtu valstu. Tātad mēs vienojāmies par vienošanos, kas nav Kyoto protokola turpinājums, un mums ir vēl tagad laiks uh, globālas vienošanās uh, panākšanai par to, kas nāks Kyoto protokola vietā. Un mums ir tā saucamā Durbanas platforma, tā ir bāze, uz kuras strādāt. Jo pirmo reizi bija tā, ka uh, visas valstis uh, tika uztvērtas kā vienlīdzīgas, uz viena līmeņa esošas, nebija nekādas dalīšanas vai segregācijas. Uh, Un mēs runājām par to, ka valstu iespējas ir atšķirīgas, bet tomēr saistības, kas tiks izstrādātas, būs visām vienādas, un par to mēs vienojāmies ar valstīm. Tā ir, tas ir pamats, uz kuru turpināt darbu. Otrais, Durbanas platforma joprojām ir tāda, uh, visai neskaidra, tāda nav homogēna, un mums ir jāvienojas par daudz ko pašiem arī Eiropā, kā panākt, lai notiktu ekonomikas izaugsme, bet netiktu apdraudēta vide un tiktu veidotas darba vietas un nepalielinātos uh, uh, nabadzības problēmas. Par daudz ko vēl nav skaidrības, kā mums iesaistīt, kā mums uh, saskaņot mūsu izaugsmes mērķus un cerības ar vides aizsardzības uh, apsvērumiem. Un kopā ar NV komiteju, manuprāt, mēs varam strādāt pie risinājumiem un mums ir laiks, kā es jau teicu, jo otrais Kyoto darbības termiņš ļauj mums sagatavot pārdomātu globālu vienošanās projektu, kas nāks Kyoto protokola vietā. Mums vajadzētu uh, izmantot šo iespēju. Paldies! Thank you. Uh...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 atbalstām mm, viedokli, ka tīri diplomātiski runājot šis pasākums vainagojās pasākumiem, Eiropas Savienība virzīja procesu un kopainu uzlūkojot, mēs paveicām to, ko bijām iecerējuši, kā jau tas izskanēja no iepriekšiem runātāģiem. Tāpat arī ir skaidrs, ka šis ir tikai procesa sākums un process būs visai ilgs un turpināsies līdz vismaz 2015. gadam, kad mums būs jāpabeidz darbi pie šīs jaunās platformas. Šis gads būs eh, kritisks, izšķirīgs, jo mums vajadzēs eh, noteikt eh, robežšķirtnes sarunām, un, protams, mēs cerīgi raugāmies uz sadarbību ar parlamentu, ar jūsu komiteju, lai virzītu šo procesu vēlamajā virzienā. Paldies! Děkuji. Paldies priekšsēdētājs Roils atgriežas šķiet eh, sēžu zālē, un es varēšu atkal nodot viņam sēdes vadību. Oh, no, extra bonne heure. Next Herzlichen Dank. Sirsnieki, paldies. Un, uh, lai ātri viss dos lietas priekš, mēs uzreiz varam ķerties pie nākamā punkta. Es brīvus vairs nevaru salasīt. Runa ir par kolēģi Kariņa kungu un par viņa uh, ziņojumu. Jums tagad vārds, Kariņa kungs. Thank you very much, Chair. Well, I will speak. Uh, es runāšu gari un plaši, jo mēs ļoti priecājamies par to, ka diskusijas ir ievilkušās, bet nē, tas bija tikai joks. jādomā, ka jūs esat iepazinušies ar maniem priekšlikumiem. Šī ir jau otrā reize veltīta šim jautājumam. Eiropas parlamentā ir, ir svarīgi, lai mēs stiprinātu komisijas lomu pārbaudot, no, kā tiek slēgti nolīgumi, šie starpvaldību nolīgumi starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā. Un ar to mēs panāksim divus mērķus. Pirmais, šī likumdošana ir ļoti būtiska mums attiecībām ar trešajām valstīm. Mm un mums ir jāpanāk, lai šie nolīgumi saskanētu ar Eiropas Savienības enerģētikas likumdošanu, lai mūsu patērētāji varētu izmantot vislabākās cenas un piegādes noteikumus. Un otrs sekundārais mērķis ir izstrādājot šo likumdošanu, tas ir izveidot vai iet virzienā, kas ļautu kaut kad nonākt līdz vienotai Eiropas balsī enerģētikas jomā. Un panākot tādu vienotību starpvaldību nolīgumos starp dalību valstīm un trešajām valstīm, mēs šim mērķim pietuvinātos, un tas palīdzētu dalību valstīm apgūt labāko praksi, uh, attiecībā uz to, kādus elementus vajadzētu ieviest nolīgumos, lai aizsargātu mūsu patērētājus un, no, un ko nekādā gadījumā nedrīkstētu pieļaut šajos starpvaldību nolīgumos ar trešajām valstīm. Enerģijas piegādātāji lielākoties viņus neinteresē uh, Eiropas enerģētikas likumdošanu. Viņi vēlas ekskluzīvu situāciju un uh, atvērtu konkurenci, tātad brīvu konkurenci, bet komisijas lomas stiprināšana palīdzēs visām Eiropas Savienības dalību valstīm, vienalga vai tā ir liela vai maza, un jebkurā gadījumā runājot ar trešajām valstīm, un šeit es domāju pirmām kārtām Krieviju, kas piegādā naftu un gāzi, mēs dotu Eiropas Savienības dalībvalstīm sviru, kas ļautu panākt lai ekskluzivitātes vai īpašās attieksmes vai īpašo noteikumu klauzulas tik viegli netiktu šajā, šajā iekšā šajos starpvaldību nolīgumos. Manuprāt, abi šie mērķi ir ļoti būtiski, un eh, tos mēs vēlamies panākt ar šo likumprojektu, un es esmu centies izstrādāt procedūru, kā stiprināt komisijas lomu. Un viens paredz, ka iesaistot komisiju jau agrākā, agrīnajā, jau pirmajā sākuma periodā, izstrādājot šos nolīgumus, tas veicinātu juridisko drošību, tiesisko paļāvību, visiem būtu skaidrs, kādos apstākļos par ko mēs runājam, kādi ir noteikumi, un tas arī ir viens no būtiskiem aspektiem šajā likuma projektā. Manuprāt, tas tad šobrīd būtu viss. Gribu tikai atgādināt visiem, ka esmu jau ticies divkārt vakar vēlreiz ar ēnu referentiem, un vakar vismaz es dzirdēju, ka citas politiskās grupas puslīdz tomēr arī atbalsta manu pieeju. Un ja jums ir vēl kādi iebildumi, vai tādi varētu būt padomēji, eh, es domāju, ka mums tomēr ir labs izredzes panākt tādu ļoti vienotu parlamenta nostāju. Paldies! Došu vārdu tagad eh, Langenkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, patiešām. Referentkungs, sirsnīgs paldies jums par jūsu pieeju. Mēs atbalstām to, ļoti atbalstām. Mēs patiešām domājam, ka komisijas loma koordinācijā un eh, sadarbības veicināšanā par eh, enerģijas eh, ārējiem nolīgumiem, tas tā jāstiprina. Jānodrošina, lai nolīgumi iekļautos kopīgās politikas koncepcijā, referenci norādījis uz iekšējā tirgus paketi. Mēs šeit runājam par ceļakārti 2050 Protams, ka ir jānodrošina tas, ka nolīgumi iekļautos kopīgajā enerģijas koncepcijā. Otrakārt, protams, ka enerģētikas nolīgumi atpakaļējoši ietekmē arī e, trešās valstis. Protams, ka tā ir kopienas e, pieeja, kopienas jautājums, kas ir jākoordinē komisija un jāpārbauda. Mēs arī atbalstām pieeju, referenta pieeju, uh, attiecībā uz to, ka procedūras jāveido skaidrākas, jāpātrina. Tā kā arī šeit mēs eh, varētu veidot ļoti skaidru kopienas politiku. Ēnu referentu tikšanās laikā mēs eh, vienojamies arī par dažiem citiem punktiem. Manuprāt, vēlreiz vajadzētu pārdomāt, ka dažos eh, enerģijas noliekumos iep ieplūst arī vairāki tirniecības elementi, arī investīcija aizsardzības elementi. Un, uh, ja tas parādās, kolēģis un kolēģi, tad mēs, protams, atkal esam darbojušies personālis, jo Lisabonas līgums šajās uh, jomās parlamentam uh, piešķir likumdevēju spēku. Tādēļ, manuprāt, tas ir punkts, kuru vajadzētu integrēt un nodrošināt, ka, ja šie punkti arī tiks ņemti vērā, uh, Tādā gadījumā arī parlamenta loma ir jānosaka piemērotā veidā. Es domāju arī, ka mums būtu jānodrošina, lai komisija regulāri sniegtu informāciju parlamentam par eh, enerģijas eh, ārējiem nolīkumiem un par to, kā komisija rīkojas tā, lai arī šeit parlaments spēlētu lomu. Citādi es domāju, ka referentam ir pilnīgi taisnība, ka mēs attiecībā pret padomu mums vajadzētu ieņemt tādu vienotu nostāju, cik vien tas iespējams, un pārstāvēt kopienas intereses. Sirsnieks, paldies, paldies arī no manas puses. Kolēģis Tairer kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Aldis eh, politiskās grupas vārdā gribētu teikt paldies referentam par labo sadarbību. Kolēģis Bērns Lande Eh, runāja arī par eh, tirniecības aspektiem. Mēs arī tieši tāpat domājam. Arī mēs šeit vēlamies uzsvērt, ka vēlamies eh, vēl papildināšanu par investīcijas aizsardzību noliegumu. Arī liberāļiem ir svarīgi, lai tas viss nebūtu pārāk birokrātiski. Mēs uzskatām, ka komisijas loma ir tajos punktos, kuros dalība valstis lūdz lai mēs kopā kā Eiropas Savienība nodrošinātu energoapgādes drošību tā ir jāatbalsta dalību valstis, nevis tās eh, jāterorizē. Un otrkārt eh, jābūt tā, ka Eiropas Savienība privātos līgumus, uzņēmuma privātos līgumus nevis eh, šeit kontrolēt, bet fokusam ir jābūt uz divpusējām valsts līmeņa nolikumiem. Tur ir nepieciešamība rīkoties politiskā līmenī. Noslēgumā, tur, kur Eiropas Savienība piedalās, tur eh, parlamenta loma ir būtiska. Mēs uzskatām, ka demokrātiskā kontrole tirzniecībā Eiropas Savienības līmenī ir jānodrošina visās jomās. Šeit mēs arī vēl meklējam tādu pieeju, kādā veidā parlamenta lomu varētu piemērotā veidā ņemt vērā. Paldies! Savēlas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! No manas puses vēlētos teikt lielu paldies Kariņa kungam, jo nu, tas ir dokuments, eh, kas ir eh, savā būtībā sarežģīts. Kolēģis un kolēģi, man tomēr ir vēl daži jautājumi, kas attiecas uz eh, lēmumu, kuru mēs pieņemsim. Šeit runa ir par uh, Eiropas enerģijas tirgu. Un eh, par mērķiem, kas tajā tiek izvirzīti. Tiek teikts, ka šis lēmums, ka tas eh, tikai ierobežot ietekmē ekonomiku un sociālos aspektus, tādēļ nav nepieciešams ietekmes izvērtējums. Uh, Ja tas tā patiešām ir, tad es gribētu jautāt, kādēļ vispār šis lēmums tiek pieņemts. Ja nav ekonomikas un sociālā ietekme, kādēļ tad vispār ir vajadzīgs šāds lēmums, kas ietekmēs enerģijas tirgu? Principā man nav iebildumu. Principā man nav iebildumu. Bet man tomēr ir eh, šeit bažas par dažiem argumentiem, kas tika izteikti. piemēram, par reģistru, par eh, starpvalstu noliekumiem. Tas viss būtu labi un jauki, bet mums vajadzētu pārbaudīt, vai starpvaldību noliekumi Eiropas Savienībai atbilst eh, Eiropas Savienības likumiem. Tas varētu izraisīt vairākas problēmas. Ja šeit iejauksies komisija, tad eh, komisijas eh, iejaukšanās eh, pārkāps sarunu vešanas noslēpumu. Un tam būs arī politiska dimensija. Tas varētu radīt problēmas tirgū. Par laika grafiku komisijas lēmumu pieņemšanai. Tātad laika plāns, kas varbūt arī mm, tirgu nevarēs tikt novērtēts. Eiropas Savienības likuma ievērošana, tas viss ir labi un jauki, bet es gribētu izteikties konkrēti, lai tiktu uh, skaidri saprast, ko es domāju. Ja ir Eiropas institūciju lēmumi, piemēram, padomas lēmumi, tad bieži vien tie ir spontāni ad hoc lēmumi. Un pēdējā laikā mēs esam arī guvuši pieredzi, kas pamatojas uz ASV, tur tagad notiek vēlēšana cīņas gatavošana, un tur tiek pieņemt lēmumi pret Irānu. Francija, Itālija, Spānija un Grieķija četras Eiropas Savienības valstis. Tām ir nolīgumi ar Irānu par Irānas uh, dabas gāzes piegādi. Un ja tiks pieņemts lēmums par sankcijām, Eiropas Savienības sankcijām pret Irānu, tad šīs valsts vairs neseņems dabas gāzi. Cik tas ir reāli? Un tur vairs nevarēs piegādāt gāzi. Pēc ASV vēlēšanām droši vien ASV atkal sadarbosies ar Irānu, bet kā tas izskatīsies ar Eiro, Eiropas valstīm, kas arī ir iesaistītas un kas sadarbojas ar Irānu. Un tām būs jāpārtrauc sadarbība ar Irānu. Ko tās darīs? Esmu gatavs, ka Eiropas komisija varētu šeit rīkoties. Uh, raugoties uz eh, Eiropas likumu ievērošanu, bet tas ir jautājums, eh, cik lielā mērā šādi ad hoc lēmumi, kurus pieņem Eiropas institūcijas, patiešām arī var tikt ņemti vērā, ja, piemēram, pamatoties uz kādu atentātu dēļ vai uz kaut kādu politisku notikumu dēļ eh, tiek iesaldēts attiecības ar Irānu. Piemēram, gāzi tā pēkšņi nevar pārtraukt piegādāt no šodienas uz rītdienu. Tekstā ir runa par dalību valstu saistību, un tas ir rakstīts tādiem ļoti lieliem burtiem par dalību valstu saistībām, bet uh, ir arī runa par izņēmumiem. Piemēram, teksta piektajā punktā tur teikts, ka uh, eh, dalību valstu nolīgumi starp Eiropas Savienības dalību valstīm un tā tālāk, uh, kas tur ir izņemts ārā. Ir izņemts ārā tādēļ, ka šeit ir atsauce uz situācijām. Īstenībā tur ir tā, ka tādas divas mērauklas, divas atšķirīgas mērauklas. Ir vēl kaut kas, ko vēlētos pieminēt. Mm, mēs paredzējām organizēt uzklausīšanu par šo tekstu, kas tik tiešām ir svarīgs, bet šīs uzklausīšanas ietvaros, kas notiek Mēs esam paredzējuši uzaicināt runātājus, kuriem nebūs nekāda iebilduma mūsu sacītajiem. Man šķiet, savukārt, priekšsēdētāji, ka tad, kad mēs organizējam uzklausīšanu, tad mēs gribētu, lai būtu klātesoši cilvēki, kuriem būtu kaut kas sakāms un iebilstams tam, ko mēs sakam. Tā ir demokrātija. Tā kā Krievijai tādi vai citādi ir viens no mūsu lielākajiem piegādātājiem, vai nevajadzētu mums mēģināt uzklausīt Krievu viedokli uzklausīšanas laikā, lai dzirdētu un saprastu, kā tad Krievi skata to, ko mēs gatavojam. Paldies! Kolēģi, es gribētu pateikt, ka jautājumi, kas bija uzklausīšanā, tā bija noruna starp eh, atbildīgajiem eh, ēnu referentiem un kā viņa, koordinātoriem atvainojas, saka priekšsēdētājs. Un uh, jau ir ielūgt, es jau to vairs nevarēju labot. Principā jums ir taisnība. Jo būtībā, jo tā nav pretruna, ka uz uzklausīšanu uzaicina cilvēkus, kuri ir citās domās, tas ir saprātīgi, bet nu šajā procedūrā mēs esam jau tik tāli, ka mēs vairs to nevaram izlabot, un kaut kad arī dalībnieku skaits ir tik milzīgs, ka tam vairs nav nekāda jēga pēc būtības. Tikai tādēļ, lai jūs to saprastu, kādēļ tas tā ir noticis. Kolēģis Vidās Kvadras kungs, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti bieži šajā komitejā mēs esam runājuši par nepieciešamību lai pastāvētu spēcīga iekšējā eh, koordinācijas ar dalībvalstīm enerģijas jomā. Un mēs eh, eh, veidojam iekšējo enerģijas tirgu, kas būtu patiesi integrēts. Un daudzās enerģijas politikas jomās esam meklējuši kopīgas darbības. Un runājot par nolīgumam ar trešajām valstīm, ir būtiski, lai pastāv zināmā solidaritāte starp dalību valstīm savā starpā. Jo pretējā gadījumā nebūtu savietojums ar Eiropas Savienības garu, ka uh, viena dalība valsts noslēdz energo piegādes līgumus ar um, kādu trešo valsti tādā veidā apdraudot vai kaitējot citai dalībvalstī, un attiecīgi ir jānosaka informācijas mehānisms, kā ir norādīts šajā uh, priekšlikumā par nu, attiecībā uz nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešajām valstīm enerģijas jomā. Un mūsu kolēģis Krišāns Kariņš ir nācis klajā ar ziņojumu, kas Eh, labi skaidro komisijas priekšlikumu un precizē tos aspektus, kur ir vajadzīga lielāka precizitāte. Piemēram, kas notiek tad, kad eh, komisija negatīvi izvērtē šāda tipa nolīgumu, kādas sekas tam būs, vai vienkārši, piemēram, paliek tā kā. Tas, notiek negatīvi, tas tiek negatīvi novērtēts, un tas ir viss, un nekādu seku tam nav. Uh, un Kāriņa kungs eh, to paskaidro. Un norāda, ka negatīvs komisijas vērtējums eh, būtu darīt zināmu, sagatavot paziņojumu dalību valstī par nesavietojamību starp šo nolīgumu un Eiropas Savienības tiesībām, precizējot eh, šīs nesavietojamības iemeslus. Apziņotā dalība valstī Apziņotā dalībvalsts, ja tā pāraksta no līgumu, apzinās, ka komisija var uzsākt pārkāpumu procedūru. Papildus tam ir vēl divi būtiski aspekti. Pirmkārt, nodrošināt to, ka konfidencialitātes klausula 7. pantā ir attiecināma uz visu informāciju, kuru komisija dara pieejamu dalībvalstīm. valstīm tā tad ir nepieciešams atcerēties šo klauzulu 3, e, trešā punkta um, paragrāfos, un Kariņa kungs arī to norāda. Lai izvairītos no tā, ka konfidencialitātes klauzula tiktu izmantot ļaunprātīgā veidā, tiek precizēts ziņojumā, kas ir jāsaprot kā konfidencionāla uh, eh, informācija. Arī tas ir būtiski no referenta puses. Protams, ir būtiski izvairīties no dubultošanās, no pārklāšanās attiecībā uz e, uh, ziņošanu par nolīgumiem komisija. Arī to ir kolēģis Kariņš paredzējis savā ziņojumā un attiecīgajā grozījumā saskaņā ar kuru uh, Eh, paziņojums ir jāuzskata par atbilstīgu saskaņā ar eh, piegāžu eh, drošības tekstā norādīto. Tāpēc, manuprāt, tas arī ir pozitīvs ziņojuma elements. Un visbeidzot, ir daži jauninājumi, kas ir interesanti. Viens ir nedaudz bīstams, jo Ar to komisija varētu izvērtēt atbilstīgu Eiropas Savienības tiesībām ne tikai nolīgumiem, kas, vēl, kas pagaidām vēl nav parakstīti, bet jau parakstītajiem nolīgumiem. Šeit mēs varētu saskarties ar retroaktivitātes problēmu, kas vienmēr ir visai delikāts jautājums, bet katrā ziņā ir ļoti labi, ja šād, kad šāds izvērtējums tiek veikts, jo daži no līgumiem ir ar visai plašu laika mērogu, un tāpēc iespējams ir jāpārskata jau padarītais. Bet uzmanīgi jāizturas pret uh, normas retroaktivitāti, kas uh, tiesībās vienmēr ir ar ļoti lieliem riskiem. Otrs jauninājums ir eh, atsacīšanās no pieejas informācijai, ko dalība valsts iesniedz komisijai gadījumā, ja tiek piedāvāts grozīt jau esošu eh, nolīgumu vai noslēgt jaunu līgumu. Problēma tiek piedāvāts eh, nesniegt tiesības eh, citām valstīm piekļūšai informācijai, bet piemērot konfidencialitātes klauzulu. Un katrā ziņā gribu sacīt, ka šie grozījumi krietni ir uzlabojuši e, ziņojumu un gribu apsveikt referentu kolēģi Kariņu. Sirsnīgs paldies. Došu vārdu kolēģei Hibnerē. E, dziękuję bardzo. E, po tych wszystkich e, już wcześniej wypowiedzianych. Paldies. Pēc visu, kas jau ir tiecis pateikts, un pēc visiem izklausītiem viedokļiem, es vēlētos pārdomāt, kādai šeit nav standardizācijas priekšlikuma. Jūs šeit ir runa par nolikumiem Eiropas Savienībām un trešajām valstīm. Uh, un enerģijas piegādātājiem, dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, bet varbūt mēs varam domāt par standarta noliekumiem. Varbūt, ka pienācis laiks, it īpaši, kad mēs runājam par šo noliekumu darbības jomu, lai uh, varētu nosekt tiesiskos vakumus. Lai varbūt komisija varētu sagatavot noliekumus, kas būtu standarta noliekumi. Tur varētu būt arī izņēmumi, bet uh, pārējus gadiem vajadzēja būt spēkā no līguma nosacījumiem, ir īpaši runa par to, lai nebūtu likumdošanas kļūdu, lai nebūtu juridisku kļūdu, bet eh, tas eh, sniegtu arī iespēju, kā noteikti punkti būtu, es uz tiem varētu paļauties, lai tiem būtu paļāvība, bet būtu viņi arī standartizēti. Ja, piemēram, runa par eh, starpniecību starp valstīm, tad būtu mēģināts eh, nevis, lai būtu tā, ka būtu eh, veicināta eh, dažāda konkurence, bet lai tiešām būtu nodrošināt enerģijas piekādas drošība. Šeit runa nav tikai par kvantitāti un kvalitāti, bet runa ir par tiešām enerģijas apgādes drošību. Tā ir jānodrošina, un nevaru piekrist Mm, tam, ka tad drīkstētu būt kādi izņēmuma noteikumi un uh, normas, kas ne, neizraisa tiesisko paļāvību. Tas nozīmē šī paļāvība, uzticība. Protams, ka ir kaut kādas izņēmuma situācijas, bet visumā ir tā, ka būtu labi, ja būtu standarta nolīguma, kas būtu spēkā tiesībā uz visiem Eiropas Savieniem, tad jau nebūtu šādas problēmas. Nevajadzētu raucīties, vai šie nolīgumi izpilda noteiktus kritērijus vai nē. Un tur nevajadzētu raudzīties, vai tur varbūt nav ievērot formāli kritēriji, vai varbūt ir uh, ievēroti mm, šeit iepirkuma kritēriji un tam līdzīgi. Un tas patiešām ļoti palīdzētu. Un tas radīja tādu labu konkurenci. Tas nozīmē, ka nevajadzētu būt bažām, ka būtu līguma pārkāpumi. Paldies, paldies! Varbūt uh, kolēģis Kariņš Uh, un tad komisija. Karinkungs. Uh, thank you very much. Thank you very much for, for the comments. Paldies par komentāriem. Tie bija ļoti noderīgi. Centīšos atbildēt uz dažiem. Pirmais par pēdējo runātāju Hībneres kundzi par šo uh, šiem konfidencionālajiem uh, līgumiem, kas tiek slēgti tumšos pagrabos lielā slepenībā. Mums ir divi līmeņi. Vieni ir starp valdību nolīgumi, par tiem ir runa manā dokumentā, un tad ir nolīgumi starp uzņēmumiem, un tā nav tēma šajā dokumentā. Īstenībā notiek tā, ka energo piegādes nolīgumi lielākoties tiek slēgti starp uzņēmumiem, un svarīgi ir ka informācija par šiem nolīgumiem, par noteikumiem, cenām un tā tālāk, tā ir konfidenciāla. Arī Eiropas uzņēmumu informācija ir konfidenciāla. Tas ir vienkārši komerciālu apsvērumu dēļ un konkurences dēļ nepieciešams jo tiek eh, notiek pārunas par lab, izdevīgākiem noteikumiem un tā tālāk. Un katrā gadījumā slēgtot nolīgumus, mums ir jāsaglabā iespēja uzņēmumiem vienoties konfidenciāli. No otras puses, konfidenciālie nolīgumi starp Eiropas uzņēmumiem un varbūt ārzemju piegādātājiem uh, Uh, protams, šie nolīgumi tiek slēgti tā, ka mm, nu, tos atbalsta, tiem ir aizmugure. Bet arī šajā gadījumā es uz, gribētu uzsvērt, ka uh, Komisijai vajadzētu būt iespējai iepazīties ar informāciju, kas varētu attiekties vai kaut kādā veidā skārt starpvaldību nolīgumus, bet eh, tai pašā laikā jāorganizē tomēr viss tā, lai šī informācija nenoplūstu tādā nekontrolējumā veidā. Un būtu jau lieliski, ja mēs varētu uh, visiem uzlikt vienādus noteikumus un komisija varētu izmantot ne tikai standartizētas klauzulas, bet vienkārši tipveida nolīgumus, ko nolikt dalību valstīm priekšā, bet ir ļoti jāuzmanās, lai mēs nekādā veidā nekaitētu uzņēmumiem, liekot tiem izpaust informāciju Un to, ko es esmu ierakstījis savā priekšlikumā, šķiet, ka tas ir septītais pants par konfidencialitāti. Te ir skaidri pateikts tas, ko es domāju. Tad mēs negribam nekādā veidā apdraudēt uzņēmumu tiesības uz konfidencialitāti ir jābūt informācija, ar ko valdības var apmainīties, bet ir jābūt informācijai, kas attiecas uz uzņēmumiem un ko drīkst saglabāt kā konfidenciālu un neizpaust. Un, un komisija arī šeit nebūtu iespējas šo informāciju tālāk nodot dalību valstīm. Par Savēlas kundzes komentāriem par īpašām uh, sankcijām piegādes uzņēmiem, piemēram, Irānā. Šis priekšlikums nerunā par šo jautājumu. Kas šajā priekšlikumā ir teikts? Piemēram, Grieķijai ir nolīgums ar Irānu par enerģijas piegādu, vai tā vēlas tādu slēgt, vai Bulgārija vai Vācija vēlas slēgt kaut ko ar Vāciju tad tie ir starpvaldību līgumi, kam ir jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu enerģētikas jomā. Runa ir par naftu vai gāzi jautājums. Tātad gan naftu, gan gāzi. Tad, piemēram, ka šeit ir saskaņa. Un, piemēram, padome vienojas par sankcijām, kas apdraudētu šo nolīgumu Un tas būtu ļoti nelabvēlīgs lēmums Grieķijai, bet šis projekts, par ko mēs runājam, neskar šo jautājumu. Un Tātad šeit ir runa par padomas lēmumu, kas varētu skart vai, vai attiekties uz kaut kādām soda sankcijām vai termiņu pārcelšanu vai kaut ko citu. Tas ir svarīgs jautājums, ko jūs uzdevāt, bet mans projekts par to nerunā. Vismaz kā es to saprotu, tātad tas, ko dara padome, eh, tad par to šeit nav runa. Šķiet, ka šie bija divi galvenie komentāri, ko es vēlējos komentēt, vēl bija jautājums par laika ietvaru, ka uzņēmumiem nav laika gaidīt. Tas ir tāds delikāts jautājums. Es esmu ticies ar politiķiem un apspriedis šo laika grafika jautājumu. Varbūt komisija vēlētos ilgāku termiņu, lai varētu visu izlasīt Bet, manuprāt, ja nolīgums ir gatavs, tad divu mēnešu laikā tomēr būtu jābūt skaidrībai, vai nu komisija dod zaļo gaismu, vai ja tā klusē, tad tas nozīmē, ka tai iebildumu nav, un uh, mums tomēr jābūt realistiem attiecībā uz termiņiem. Uh, bet citādi saku visiem paldies, priecāšos saņemt priekšlikumus, un šis jautājums, šis kopīgais priekšlikums ir liela prioritāte manā darba kārtībā. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka parlamentam ir nepieciešama vienota pozīcija, jo nākotnes trialogā mums būs jātiek galā ar dažādiem šķēršļiem, un jo vienotāki būsim, jo labāk. Paldies, Cavēlas kundze, lūdzu. Mr. Karin, I do thank you for. Um... Karin kungs, vēlos pateikties par uh, komentāriem un pievienot savējos. Es gribētu runāt konkrēti par apsvērumiem. Otrais apsvērums. Tur ir norādīts, uh, e, ņemot vērā likumu likumu, ņemot vērā līgumus. Jā, ikvienai dalībvalstī ir jāievēro likumdošana, bet eh, es runājot par Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, šie ir ad hoc teksti. Enerģija ir visiem. Mēs nevaram pateikt Spānijai, ka padomi ir pieņēmusi lēmumu, un tas ir Eiropas Savienības institūcijas teksts, ka ir jāpārtrauc importēt naftu un gāzi. Es gribētu aicināt jūs svītrot eh, tekstu, kas izriet no Eiropas Savienības institūciju aktiem. Uh, jo šie ir akti teksti, kas var tikt pieņemti ad hoc gadījumā. Un naftu vai gāzi nevar pārtraukt ad hoc un atsākt no jauna. Es domāju, ka e, jā, e, rīkojas ir ar veselo saprātu. Ņemot vērā likumdošanu, jā, bet e, apturēt ad hoc, ko tas nozīmē? Ko jūs pateikt? Gri Eh, Grieķijai, Spānijai, Itālijai, kam ir piegādātāji no Irānas. Un tāpat atcerēsimies, ka ir pirms vēlēšana laiks. Administrācija grib izdarīt spiedienu uz Irānu. Ļoti labi, nav iebildumu. Pagaidīsim, kas eh, notiks pēc vēlēšanām Amerikā. Mainīsies eh, attiecības ar Irānu Tāpēc aicinu svītrot e, šo sadaļu, kas attiecas uz institūciju pieņemtiem tekstiem. Paldies, gribētu pētīt komisijai, vai komisija vēlas vēl kaut ko pateikt, lūdzu. Thank you very much and good. Paldies. Mēs e, ar lielu interesi uzklausījām šodien paustos viedokļus un esam gandrīti par ziņojumu projektu, ko deputāts Kariņš ir sagatavojis, un cerīgi raugāmies uz galīgā teksta versijas saņemšanu. Ar gandarījumu redzam, ka ziņojums atbalsta lielās līnijās komisijas priekšlikumu nozīmīgās jomās. Tas aicina stiprināt komisijas lomu un norāda, ka tas varētu būt svarīgs solis uz priekšu, eh, sas, eh, runājot par vienotu balsi ārējās enerģijas attiecībās. Un gribētu norādīt trīs jomas, kas mūsuprāt ir īpaši apsveicami šajā ziņojumā. Pirmkārt, apstiprinājums tam, ka mums ir kopīga sapratne vispārīgajam eh, ziņojuma ehm, aptvērumam un tam, kas ir savu starp, eh, starpvaldību eh, sadarbība. Tālāk gribu norādīt, ka obligātas ir eh, sarunas ar komisiju, un tieši tāpat mēs gribam atbalstīt komisijas novērotājs statusu starpvaldības sarunās. Un treškārt, mēs paredzam Eh, obligātu eksante savietojamības kontrolas mehānismu ar divu soļu pieeja komisijas vērtējumam. Bet šeit es gribētu atgādināt dažus priekšlikuma raksturlielumus. Pirmkārt, tas neiejaucas dalību valstu spējā noslēgt starpvaldību nolīgumu. Tā ir tikai informācijas apmaiņas starp dalību valsti un komisiju un iekļauj uh, atbilstības vērtējuma pakalpojumu. Komisijas dienest uzskata, ka nav nepieciešamības veikt ietekmes vērtējumu. Un ekonomiskās un sociālās sekas šim priekšlikumam ir tikai netiešas. Ja mehānisms tiek ieviests, investoriem būs lielāka ekonomiskā drošība un komisija var nodrošināt to, ka trešā pakete tiek ieviesta patērētā interesēs, kā jau šodien te, tas tika pasvītrots. Esam pārliecināti, ka jūs apzināties, ka um, individuāla starpvaldību nolīguma izvērtēšana ir ļoti jūtīgs pasākums Ja eh, tāds nolīgums tiek uzskat, eh, novērtēts kā neatbilstošs Eiropas Savienības likumiem, tad pirmkārt komisija sazināsies ar dalību valsti un apspriedīs veidus, kā nolīgumu var pārskatīt vai laust. Tāpat Ja komisija secina, ka dalībvalsts neveic pietiekamas pasākumas, lai situāciju koriģētu, tā var uzsākt pārkāpumu procedūru. Un formālais vērtējums e, nav paredzēts e, kā pārkāpumu procedūra. Paldies par uzmanību. Ranka. Paldies arī. Un gribētu pateikt, ka termiņš Grūzījumie 17. janvārs 12. Nākamais darba kārtības punkts ir uh, par dzīvības apdrošināšanu un dabas kapitāla biodiversitāte Eiropas Savienības stratēģija 2020. gadam. Šeit ēna referents. Nē, e, Jardāns Islī ir uh, referente, un viņai pirmajai vārds, lūdzu. Paldies priekšādātāji par to, ka devāt vārdu. Jā, tas tā ir. Mēs runājam par stratēģiju, kā saglabāt eh, bioloģisko daudzveidību Eiropas Savienībā. Droši vien, ka visi atcerēsies, ka 2010. gads bija bioloģiskās daudzveidības gads. Arī pagājuši gadu mums bija ļoti liela konference par bioloģisko eh, diferenci Nagojā, Japānā mēs nonācām pie secinājuma, ka kopš 2010. līdz 2020. gadam ir, uh, tam vajadzētu būt bioloģiskās daudzveidības gadam. Te viss ir skaisti vārdi, bet realitāte izskatās pavisam savādāk. Drīzāk ir tā, ka bioloģiskā diversitāte samazinās 25% no sugām Eiropas Savienībā ir apdraudēts 90% no visām zivju sugām. Arī apdraud situācija. ANO pētījums parāda, ka mēs katru gadu zaudējam 3% no uh, visas pasaules uh, koprodukta, tādēļ, ka zūd sugu daudzveidība. Es domāju, ka ir pienācis laiks lai runātu par stratēģiju, kā ievērot bioloģisko daudzveidību, kā to saklabāt nākamajā laika posmā līdz 2020. gadam. Par finansējumu, par politiku, arī horizontālā līmenī. Tagad ir pienācis eh, īstais laiks, lai kaut ko darītu pret bioloģiskās daudzveidības zudumu. Eiropas Savienības priekšlikums iekļauj sevi vīziju, lai aizsargātu dzīvotnes līdz 2050. gadam. Kas vēl ir svarīgi, lai komisija līdz 2020. gadam ir ieteikusi, ka uh, ir uh, eh, jāizvirsa seši mēķi kopā ar atbilstīgiem pasākumiem. Šie mēķi attiecas uz dabisko eh, resursu Uh, atjaunošanu dzīvotnēs. Šie mērķi attiecas uz, uh, gan uz lauksaimniecību, gan uz uh, meža saimniecību, uz zivsaimniecību. Piektais mērķis runā par cīņu pret svešo sugu invāziju. Vēl viens mērķis ir aktivitātes eh, pātrināšana Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības iegūdījumu palielināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ko es saku savā atzinumā, ko esmu sagatavojusi šai komitejai? Svarīgi ir tas, kā pētījumi parāda, kā bioloģiskā daudzveidība, kādu ietekmi tā atstāja. Mums ir nepieciešama finanšu līdzekļa, lai atkal radītu bioloģisko daudzveidību, un tā ir nauda, kas eh, tiks labi investēta. Tas neizraisa vienkārši izmaksas. Izmaksas izraisīja tas, ja mēs zaudētu bioloģisko daudzveidību. Vēl viens jautājums manā atzinumā ir, ka bioloģiskā daudzveidība, mm, tas nav tikai konkrētās jomas politiskas jautājumas, bet tas ir jāiekļā arī citos, citās tematiskās jomās Eiropas Savienībā. Treškārt komisija ir paziņojusi, kā izstrādās stratēģiju zaļai infrastruktūrai līdz 2012. gadam, tad līdz šim gadam. Mēs zinām, ka ja komisija kaut ko paziņo, tad eh, tas, eh, tas drusku ievēlkas. Parasti tas viss notiek tikai vēlāk. Manuprāt, šis mērķis nav pietiekami ambiciozi. Mums vajadzētu šo stratēģiju izstrādāt pēc iespējas ātrāk. Mums ir nepieciešama sinerģija starp politikas virzieniem, kurus mēs sagatavojam. Šeit ir komisijas priekšlikums par enerģiju un infrastruktūras un transportu un telekomunikācijām. Mēs eh, vēlētos, lai būtu arī kaut kas teicis par zaļo infrastruktūru pēc iespējas ātrāk. Nākamais manā atzinumā Un uh, šiem mērķiem es uh, esmu veltījis vairākus punktus. Tā ir uh, zināmas pētniecības loma un inovācija loma. Mums nav vajadzīga zināt tikai tādēļ, lai vērtētu situāciju, bet mēs gaidām no zināmas arī informāciju par to, kāda rīcība nepieciešama. Un uh, Mums ir nepieciešams atbalsts, eh, lai varētu uh, veikt ekonomisko darbību, lai vienlaikus saglabātu sugu daudzveidību. Ir šeit jāņem vērā arī mūsu produktu un pakalpojumu vērtība, bet mēs šo vērtību nemaz nezinām, tādēļ bioloģiskās daudzveidības sudums vēl ar vienu lielu problēmu. Mums arī ir vajadzīgi ārējo izmaksu internalizācija Ja mēs to nedarīsim, tad mēs nevarēsim gūt panākumus, eh, saglabājot bioloģisko daudzveidību. Tam ir jābūt, protams, attiecīga, tā ir attiecīga cena. Tā būs jāmaksā. Esmu pieminējuši šeit arī stratēģiju 2020 un cik svarīga ir informācijas apmaiņa politiku jomā, kā arī politiku īstenošanas jomā. Tas ir īpaši svarīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir vitāla interese. Viņi nevar atļauties eh, paši vākt datus, paši pasūtīt pētījumus un vēl veikt ekonomisko darbību. Tādēļ mums ir jāsniedz iespēja saņemt šo informāciju ar informācijas apmaiņas palīdzību. Noslēgumā gribētu teikt, ka jāsaka kaut kas par klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības savstarpējo saistību. Svarīgi ir eh, runāt par politikas ieviešanu, par implementāciju. Vide Eiropas Savienībā ir tāda joma, kurā ieviešana parasti notiek ļoti lēni un negribīgi. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. janvāris, un 6. februārī būs balsošana komitejā. Tik tā no manas puses paldies. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai tika pateikts, vai komisija vēlas kaut ko teikt? Man. Jā, bitte sehr, dann haben Sie das Wort. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Paldies. Pirmkārt, gribu pateikties parlamentam par to, ka šis jautājums tiek skatīts un skaidri atspoguļoti viedokļi par stratēģiju kā tādu. Un stratēģijas stiprināšanu visās jomās, fórumos, kā jau tas tika norādīts, kas ir nepieciešams, lai šī stratēģija vainagotos panākumiem. Es gribētu sacīt, ka mēs strādājam pie šī jautājuma, esam gatavi sagatavot stratēģiju un, protams, mēs lielā mērā paļaujamies uz kopīgiem pūliņiem, lai ieviestu šos pasākumus, un tāpēc paldies pār jūsu viedokļiem, komentāriem un paveikto darbu, lai integrētu bioloģiskās daudzveidības jautājums dažādās politikās. Paldies! Paldies! Vienkārši drošības dēļ. 17. janvāris ir 17. janvārs ar grozījumu iesniegšanas termiņš. Tad šis darba kārtības punkts ir pabeigts, jo, diemžēl, neviens nav klāt no ēnu referentiem, un mēs varam tieši pāriet par nākamā darba kārtības punkta, proti par septiņiem, par pārtikas produktu drošību zīdaiņiem un maziem bērniem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem. Šeit kolēģi uh, Takula ir, paņē, ir, ir uh, referents, uh, tagad uh, varētu dot viņam vārdu. Lūdzu, tagad jums vārds. Paldies, priekšēdētāja kungs. Es no savas puses par pārtiks produktiem zīdaiņiem un maziem bērniem un īpašiem medicīniskiem nolūkiem. Šis temats Pie tā esam strādājuši NV komitejai. Un uh, vienu lietu es gribētu uh, jums izklāstīt proti, ka es īstenībā šeit esmu ņēmis vērā tikai to, par ko mēs esam un jūtamies atbildīgi par inovāciju, enerģiju, pētniecību un attīstību. Šķiet, ka uh, lielākā daļa ir apmierināti ar to, kas ir uh, teikts atzinumā. Protams, tas ir ļoti tehniski noformulēts, bet, eh, protams, varētu arī teikt, ka kas uh, ir jāņem vērā darbības jomā un kas nē, pat labāk izskatās tā, ka tikai tā pārtiks produktu kategorija ir uh, jāņem vērā, kas attiecas uz zīdaņiem, maziem bērniem, uh, uz uh, labības eh, pamatotiem pāris produktiem bērniem un īpašiem medicīniskiem mērķiem. Tātad tas ir tas, kas ir iekļauts šajā dokumentā. Bet nav runa šeit par pārtiks produktiem, eh, kas samazinātu cilvēku svaru vai diabētiķiem domātiem pārtiks produktiem, vai arī par citiem pārtiks produktiem, kuriem ir, eh, kas ir kaut kādiem īpašām grupām paredzēti. Runa šeit ir arī tomēr par produktiem diabetiķiem un pārtikas produktiem sportistiem. Tādēļ komisija saka, ka dažādi horizontāli likumdošanas teksti šajās pārtikas produktu grupās vēl būtu īpaši jāpiemina un pie tiem būtu īpaši jāstrādā. Komisijas priekšlikums ir, ka nav vairs jāņem vērā uh, pārtiks produktu, kas samazinātu cilvēku svaru, bet es domāju, ka arī raugoties par šiem pārtiks produktiem, par to grupu arī kaut kas ir jāsaka. Attiecībā uz šo VLCD līdzekļu pārtiks līdzekļiem tie ir kā tāda atsevišķa kategorija paredzēta, ko personas var ieņemt 3 eh, līdz 4 nedēļu garumā bet eh, ir jābūt noteiktām normām attiecībā uz glutēna, eh, ar zemu glutēna saturu eh, pārēks produktu etiķetēšanu, marķēšanu. Un komisija ir jau izstrādājusi priekšlikumus. Sazinoties ar kolēģiem, mēs uzskatām, ka NV komiteja ir vadošā šajā jautājumā un mēs NB komitejai izniek, varētu iesniegt priekšlikumus. Jūs būtu šeit, viņi šeit būtu tie, kuri uzņemtos galveno atbildību. Bet mēs varētu koncentrēties uz to, par ko tiešām esam atbildīgi. Kaut arī tas viss ir ļoti tehniski, tā tomēr nav jauna tēma. Mums ir arī kopīgs viedoklis, kuru esam izstrādājuši. Tādējādi es varu teikt, ka tehniskie grozījumi, kas ir iesniegti, arī var tikt ņemt vērā. Es personīgi esmu sagatavojis vairākus grozījumus, līdz otrdienai var iesniegt arī vēl citus grozījumus. Varbūt, ka pašlaik ar to pietiktu, un ja mani kolēģi vēlas par to kaut ko vēl pateikt, esmu gatavs uzklausīt visu, kas tiks teikts. Paldies, paldies. Grostētas kundze, kā ēnu referente. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos sacīt, ka ir un par ļoti svarīgu tematu, tāpēc, ka tas skar patērētāja aizsardzību, inovācijas un mūsu interesētību uh, agropārtikas rūpniecībā, kas ir viena no visvairāk eksportētākajām Eiropas Savienībā. Tāpēc ir nozīmīgi, lai agroalimentārajā sektorā varētu veikt pētījumus īpaši būtiskām patērētāju grupām, vai tie būtu zīdaiņi, vai tie būtu eh, sportisti, vai personas ar glutēna nepanesamību, laktozes nepanesamību, vai tie, kuri um, vēlas ievērot uh, tieviešanas diētas. Mēs redzam, no šī regulas priekšlikuma, ka tās attiecas uz visiem praktiski mūsu pilsoņiem kādā dzīves periodā. Un pilnībā atbalstu referenta filozofiju, Takulskunga filozofiju, ir grūtāk patērētājiem nekā kontrolas institūcijām nošķirt vispārīgos pārtiks produktus no īpašajiem, kas ir paredzēti kādai no grupām, kuras uzskaitīju. Un tāpēc ir pilnīgi noteikti jāpatur augsts patērētāju aizsardzības līmenis attiecībā uz šiem produktiem, jo šeit mēs skaram gan pārtikas, gan veselības drošības jautājumus. Eiropas komisija vēlas atvieglot iekšējā tirgus eh, darbošanos, vienkāršojot likumdošanu un ierobežojot uh, noteikumu nastu. Varam tikai tam piekrist. Taču atgādināšu arī to, ka tas nedrīkst notikt uz patērētāju drošības rēķina. Tāpēc ir jāatrod uh, pareizais līdzsvars par zelta vidusceļš. Mums ir produktu kategorija, uz kur attiecas iepriekšējā direktīva un kas ir šobrīd izslēgta no šī priekšlikuma. Uh, kas eh, nozīmē, ka jāatsakās no esošajiem nosacījumiem eh, attiecībā uz sastāvu un marķējumu, un tas varētu radīt problēmas, jo atsacīšanās no sastāva eh, vai atsevišķu marķējuma veidu izmantošanas ne, varētu nozīmēt nepietiekamu informētību patērētājiem par mazkaloriju pārtiku kas ir domāts aizvien plašākai sabiedrības daļai. Šāda veida pārtikas patērēšana bieži vien ir saistīta ar medicīnisku uzraudzību, un es domāju, ka būtu jāparedz īpašs teksts šajā sakarā, jo mēs varam nonākt situācijā, kad uzņēmumi, rūpnieki, kas visādi ir ļoti nopietni, turpina sniegt informāciju pār produktu, ko tās piedāvā šai konkrētai dzīvotāju kategorijai, bet varētu būt mazāk nopietni rūpnieki, kuri grib izmantot atvieglojumus, norāsakot, jā, lūk, šis izstrādājums, šis produkts ir ļoti labs eh, tiem, kur vēlas notievēt, bez eh, tādas pašas kontrolas un stingras pieejas. Tāpēc es gribu sacīt, ka mums jāpieiet ir ļoti stingri, ir eh, tādi mazie uzņēmumi, kas ir ļoti precīzi, kas strādā ar šiem konkrētajiem produktiem, kas var nonākt. Eh, E, netaisnīgas konkurences apstākļos. Piemēram, ar Olimpiskajām spēlēm ir Coca-Cola, kas sagatavojas produktu, kurš šķiet būs ar plašu reklāmu, lielisku reklāmu, lai atbalstītu e, sportistu tonus. Un mēs ļoti labi zinām, ka Coca-Cola nevislabākajā situācijā būtu, lai piedāvātu uh, īpašu produktu, ka, e, kas celtu mūsu sportistu tonus un kapacitātes. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāizturas pret šiem jautājumiem. Un es domāju, ka svītrot atsevišķus produktus no šīs e, regulas e, nozīmētu jaukt gan attiecīgo grupu, patērētāju grupu pā, prātus, gan arī apdraudētu ražotājus. Tāpat ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz bezglutēnu glutēna pārtiku, jo šeit vienīgā iespējama ārstēšana šīm personām, jo tie ir slimnieki, kas nepanes glutēnu. Tas ir, tie ir cilvēki, par kuriem ir jādomā, jo īpašie eh, produkti viņiem, bet patiešām eh, specifiski eh, produkti, ja tie neatbilst, tas var ietekmēt viņu veselību. Tālāk palīdzība izaugsmē, jo par zīdai augšanas pienu vecumam līdz vienam gadam un pēc tam pēc no viena līdz trim gadam mēs vispār uh, vairāk nedomājam. Nē, bērns ir jāaizsargā arī pēc gada vecuma sastiekšanas, jo pesticīdi var nonākt arī pienāko dzer bērns pēc gada sastiekšanas. Kāpēc? Ir ļoti. Ļoti rūpīgi mēs sekojam tam, ko mēs dodam līdz vienam gadam, un līdz ko gads ir apritējis, tad mēs vairs uh, Eh, par to nedomājam. Tāpēc es domāju, ka jādomā par piena produktiem, kas vispār tiek domāti bērniem vecumā līdz trim gadiem. Priekšlikums konkrēti paredz izslēgt. Euh, izslēgt atsevišķus uh, produktus, un es nedomāju, ka tas būtu pareizi. Tālāk pārtika sportistiem par to jau es runāju, neatkārtošos. Manuprāt, ir svarīgi tas, ka referents 3. un 29. pantā atsaucas uz izpēti un inovācijām pārtiks jomā. Es domāju, ka jāparedz pārtikas produktu laišana tirgu, kas ir paredzēta konkrētai īpašai, eh, eh, īpašai diētai un kas nodrošina zinātnes progresu. Tāpat arī atbalstu referenta viedokli stiprināt neatkarīgu zinātnisko izvērtējumu par to, ka eh, šie produkti labi atbilst attiecīgajām mērķu grupām. Es domāju, ka šie pasākumi ir ļoti saprātīgi un vajag vēl vairāk stiprināt juridisko drošumu tiesi, ju, un aizsargāt viegli ievainojamās iedzīvotāju grupas. Un es eh, vēlos, lai šis eh, eh, ziņojums tiktu skatīts arī NV komitejā pēc būtības. Korēra dekampos nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā sakarā gribu pateikties referentam un norādīt, ka vispārīgi atbalstu komisijas priekšlikumu, taču man ir vēl dažas šaubas. Es piekrītu referentam. Uh, atsevišķu eh, šaubu gadījumos un domāju, ka mums ir it īpaši jādomā eh, par lielākiem precizējumiem bezglutēna pārtikai. Šeit ir runa par eh, vajadzīgu un noderīgu priekšlikumu, ņemot vērā pārtiks produktu tirgu, un tiek mainīts regulatīvais ietvars. Ir notika zinām oportunistiska darbība dalībvalstīs, tāpēc vajadzētu svītrot atsevišķus iedzienus un paturēt konkrētus standartus un normas uh, pa atsevišķu pārtikas produktu kategorijā. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu harmonizēt likumdošanu attiecībā uz konkrētām patērētāju grupām paredzētiem um, pārtikas produktiem. Ir jāgarantē vērtē tas, kā tādā veidā mēs panāktu augstāku patērētāju veselības aizsardzības eh, līmenis un ļoti eh, nozīmīgi tas ir, lai nenodarītu kaitējuma atsevišķām patērētāju grupām. Tāpat arī tas ir nozīmīgi E, likumdošanas vienkāršošanai un arī pārtiks nozarei kopumā. Es lielos vilcienos piekrītu referentam, taču runājot par bezglutēna pārtiku, ir jāatrisina e, zinām polemika, tāpēc, ka spēkā esošais, e, esošā regulā tiks atcelta un kā sekas varētu būt līdz tas, ka līdz jaunās regulas spēkā stāšanās brīdī mēs varam nonākt visai e, delikātā situācijā. Tāpēc mans priekšlikums būtu. Atsaukties uz esošo direktīvu, uh, Pretējā gadījumā eh, jautājums ar bezglutēnu pārtiku var atzanīt zināms riskus. Un gribu uzdot divus jautājumus komisijai. Pirmkārt, vai komisija var paskaidrot, vai šis grozījums ir papildus izma, rada papildus izmaksas maziem vidējiem uzņēmumiem, kur strādā attiecīgajā pārtikas produktu jomā un tādajādi varētu radīt šķēršļus Eh, no patērētāju puses piekļuvējušai pārtikai. Otrais jautājums, vai komisija varētu paskaidrot bezglutēna pārtikas sakarā, precizēt, ka šie pilsoņi tiek eh, pienācīgi pasargāti no visiem riskiem, jo man šeit ir zināmas šaubas, un ne tikai man, arī referents ir paudas līdzīgas šaubas, un mums šīs šaubas ir jāatrisina pirms mēs e, turpinām darbu. Paldies, kolēģa Tūja. Paldies, godātie kolēģi gribu teikt visu politisko grupu pārstāvjiem, ka es piekrītu izmantotajai pieejai. Mēs gribam noskaidrot, vai šie pozitīvie mērķi attiecībā uz vienādošanu un vispārināšanu kopējā tirgu, vai tie ir sasniedzami, vai tiem varētu būt kādas nevēlamas sekas. Mēs zinām, ka iekšējā tirgus kolēģi varētu būt citās domās. Mūsuprāt, inovācijas ir ļoti svarīgas iekšējā tirgu, bet neaizmirsīsim, ka arī patērētājs ir jāapmierina un jāpasargā. Es nezinu, vai vienkāršošana būtu pareizā pieeja, atceļot 2008. gada regulu un atkal atgriežoties pie 2006. gada normām. Vai tas būtu pareizi? attiecībā vai domājot par sevišķi apdraudētajām cilvēku grupām. Mums nav garantiju, kādas līdz šim ir pie, attiecinātas uz citām grupām, kam ir īpašas eh, pārtikas, kam ir vajadzīga īpaša pārtika, lai um, izvairītos no slimību sāsināšanās, kas ir iespējams tikai izvairoties no noteiktiem pārtiks produktiem. Un prasības, kas mums bija līdz šim, mēs varētu reducēt uz konsultāciju sniegšanu, tas jau būtu ļoti labi, bet runa nav tikai par veselīgo barošanos, bet gan par izvairīšanos no. No noteiktām saslimšanām. Un arvien vairāk tirgu ienāk jauni produkti, kas ir piemēram arī domāti diētiskai pārtikai. Mums ir vajadzīgu neatkarīgu iestāžu atzinumi, zinātniskas analīzes, uh, detalizēti novērtējumi par to, kāda ir šo pārtiks produktu efektivitāte, lai mēs varētu līdz ar to veicināt inovāciju, izstrādi un ieviešanu. Mēs pieskaramies šeit arī pārtikas tehnoloģijas jautājumiem, un te uzņēmumiem uzņēmēji nevarēs iztikt bez papildus zināšanām, papildus ekspertu zināšanām, lai izvairītos no papildus izmaksām veselības aizsardzības sektorā. Es domāju, ka saistībā ar dažām saslimšanām jaunās normas nav sliktākas par agrākajām. Ir pārtikas produkti, kas pasliktina noteiktu saslimšanas ainu, un jūs nevarat man pierādīt pretējo. Un es, protams, atbalstu vienkāršošanu un vēlos arī, lai vairāk būtu iespēju izmantot par kons konsultācijas par pārtiku. Piekrītu Grostets kundzei, ka attiecībā uz pārtiku kritērijiem vai standartiem ir jābūt arvien augstākiem. Mums ir jāņem vērā sabiedrības intereses. Vēberkungs lūdzu. Jā, es gribētu izteikties par vienu punktu, vienu vienīgu, par kur izteicās citu kolēģi, taču, manuprāt, Tas ir jāpasvītro un konkrēti tā ir problēma, kas varētu izrietēt no tā, ja tiek mainīti bezglutēna izstrādājumu izplatīšanas noteikumi. Glutēna nepanesība ir bieža, aptuveni 1% iedzīvotāja no tādas cieši alerģijas upuru skaits pieaug, eh, lielās proporcijās, un šīs slimības diagnoze ļoti bieži ir apgrūtināta. Vienīgā pašreiz esošā ārsteišana slimniekiem ir visstingrākā bezglutēna diētas ievērošana. It viena apkāp, atkāpi no šādas diētas ir eh, Eh, var nozīmēt zarnu trakta vēzi, eh, autoimūnas saslimšanas, eh, kaulu slimības. Un Tad, kad mēs runājam par īpašiem medicīniskiem mērķiem paredzēto pārtiku, ja mēs to pieņemam komisijas piedāvātajā izskatā, tad šis priekšlikums varētu mainīt bezglutēna eh, pārtikas marķējumu un apgrūtināt patērētājiem šo produktu sastāvu nolasīšanu. Atsevišķās valstīs Vācija, Itālija, Austrija jau ir darījusi zināmu savu nostāju pret eh, šo uh, situāciju. Un mēs vēlamies novērst kaitīgas attieksmes patērētājiem. Es iesniedzu grozījumus, lai varētu paturēt pietiekamu un redzamību un pietiekamu drošību attiecībā šiem bezgludēnu pārtikas produktiem, kas ir ļoti nozīmīgi, lai novērstu smagas komplikācijas Eh, šiem celiākijas slimniekiem, un es ceru, ka grozījumi tiks integrēti, iekļauti un atbalstīti. Paldies! Gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai kāds vēl vēlas izteikties? Lūdzu. Ramzis Vogt. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka Komisija tika uzdot daži jautājumi, kurus es gribētu atbildēt, bet pirmkārt es gribētu pateikties referentam par sagatavotu ziņojumu. Par to faktu, kā tiek atzīts komisijas uh, iecerētais darba vid, virziens ir apsveicami, un es gribētu arī pateikties citiem deputātiem, kuri uzstājās, un gribētu mēģināt atbildēt uz paustajām bažām attiecībā uz trūkumiem priekšlikumā. Manuprāt, šodien dzirdētās bažas varbūt rodas no tā, ka saņemtā informācija vienā pusē interesē, daļā ieinteresēto pušu, jo uh, cita daļa, piemēram, patērētāji pilnībā atbalsta šo priekštakumu. Un es domāju, tas ir nozīmīgi, jo Um, tas palīdz analizēt padziļināti. Patērētāji, kuriem ir atzinums Eiropas, no Eiropas patērētāju tiesību biroja, kas ir būtiskākā patērētāju interešu aizstāvības organizācija Eiropas Savienības līmenī. Um, that, uh, uh, Tika pausts, ka uh, noteikumi kāpjas atpakaļ. Tā nebūtu viss, jo priekšlikums ir balstīts uz uh, likumdošanas attīstību horizontālās jomās, tādās kā uh, pārtiks piedevas, papildus, eh, minerālu eh, vielu, mikroelementu, vitamīnu sastāvā un citur, kur eh, arī ņemot vērā regulu pār prasībām, kur sakarā bija plašas debats parlamentā, un neseno regulu par pārtikas informāciju patērētājiem. Tādējādi sākot no viena punkta, kas viesa lielas bažas bezglutēna produkti konkrēti. Es nezinu, no kurienes nāk doma, ka uh, aizsardzības līmenis mazinās. Taču gribu sacīt komitejas deputātiem, ka tā viss nav. Tieši tāpat kā nav papildus izmaksas, kas varētu tikt noteiktas. Šodien bezglutēna regulā, kas mums ir sacīts? Vienīgais, kas ir norādīts, marķēšanas prasības attiecībā uz to, kad norāda bezglutēna vai zemglutēna līmeni var izmantot. Un vēlos sacīt, ka Komisija piedāvā izmantot tieši to pašu formulējumu, kas pastāv nosacījumos, un pārcelt to uz vietu, kur sacīts, ka tas būtu jāiekļau prasību regulā. Tomēr Tā kā regula par pārtiks informāciju patērētājiem ir pieņemta, tas dod iespēju darīt to ērtākā ceļā. Tāpēc eh, gribu sacīt, ka nekas nemainīsies attiecībā uz patērētāju aizsardzību, nekas nemainīsies attiecībā uz operatoru izmaksām. Grotstētas kundze uz īpaši uzsvēra diskusiju par uh, Um, tievēršanas produktiem. Un 2006. gadā padomju parlaments apstiprināja regulu, norādot, ka prasības attiecībā uz notie vēšanai paredzēto pārtiku ir pieņemamas. Un mums ir jāņem vērā tas, ka šādas prasības tika iesniegtas komisijai, tās izvērtē Eiropas pārtiks drošuma aģentūra, jūs zināt, ka drošums šeit ir piesaistīts un vēlos sacīt arī to, ka šādu sūdzību izskatīšanas nosacījumi ir tieši tādi paši, kā esošajā direktīvā 98.6. Mēs eh, vēlamies pozitīvu balsojumu vismaz sūdzību gadījumā, kas ir. Un šeit tiek iekļautas sūdzības, taiskaitā par piena aizvietotājiem. Citās komitejās un arī padomē mēs dzirdējām bažas par produktiem, kuri tiek tirgoti kā e, pilni diētas aizvietotāji. Tā tad šie nav produkti kā e, šokolādes tāfelīte vai viegla maltīte, bet produkti, kas ir paredzēti, lai aizvietotu visu dienas uzturu. Uh, un to vidū ir zemu kaloriju produkti, tātad starp 4 un 800 kaloriju. Mēs saprotam un uzklausām gan dalību valstis, gan parlamentu, ka šo produktu sakarā varētu būt kādas bažas, un komisija ir gatava apspriest iespējams kādas izmaiņas priekšlikumos attiecībā uz šiem konkrētajiem produktiem. Tomēr mēs nedomājam, ka sportistiem paredzētais uzturs būtu tāda paša veida produkti. Sportisti katrā ziņā nav ne, neaizsargāti, visneaizsargātākie, vieglāk ievainojamie, un mūsu pieredze rāda, ka tad, kad mums bija, ir iespēja noteikt uh, sportistiem un īpašām pat kategorijām paredzētās pārtiks notiekumus, uh, Eh, mums bija zinātniski dati, kas nepārtraukti mainījās, un lai baidoties, kā inovācija pārtraukšana varētu būt, kā arī situācija varētu būt tāda, ka pat operatoriem negribētu noteikt kādas normas šai sakarā. Un es gribu piebilst arī to, ka nesenajā sūdzību sarakstā, kas ir saņēmuši pozitīvu atzinumu no pastāvīgās komitejas. Un šeit ir divas vai trīs sūdzības attiecībā uz sportistiem. Tātad mūsu uh, priekšlikums ir darba spējīgs. Runājot par atsevišķiem produktiem Grostets kundze, ko jūs norādījāt. Es tomēr gribētu sacīt to, ka mums ir nepieciešams, nepieciešams eh, aizsargāt bērnus, ir īpaši tos, kas lieto uh, augšanas pienu un no dažādiem kaitīgiem produktiem, kas varētu būt eh, iestrādāti Tas ir jāskata ar piena e, nozari, jo ja jūs pateiksiet pienrūpniekiem, ka viņu produkti pesticīdu satura dēļ nav piemēroti bērniem vecumā no 1 līdz 3 gadiem, es e, baidos, ka tas var izraisīt sacelšanos piena nozarē. Mums ir jādomā par to, kādus argumentus mēs izmantojam, lai we are willing. Un mēs arī domājam par inovācijām. Of, uh, uh, facility. un atbalstām inovāciju iespējas, runājot par neatkarīgu izvērtējumu. Es uh, paļaujos uz to, ka Eiropas pārtiks drošuma aģentūras izvērtējums ir neatkarīgs un nešaubos, ka tāds tas ir. Es saprotu, ka laiks ir aizritējis, un tad arī no manas puses būtu viss. Grostets kundze vēlreiz vēlas izteikties. Jā, priekšsādātāji, paldies, ka dodat vēlreiz man vārdu, mēģināšu izteikties īsti, taču nevar piekrist eh, komisijas pārstāvim, tāpēc, ka jā, tik tiešām regulu par patērētāju informāciju un visu, es ļoti labi zinu. Diemžēl šīs regulas vēl nav spēkā. Piemēram, par eh, prasībām um, regulā eh, vēl nav spēkā un nebūs nepieciešamā nepieciešamā redzējuma, lai izprastu, vai ar šīm regulām mēs pietiekami labi varam aizsargāt patērētājus un tajā pašā laikā aizstāvēt pārtiks rūpniecības nozari, kam ir nepieciešams stingrs ietvers savam darbam. Tāpēc mēs aicinām jūs iestrādāt jūsu priekšlikumā bērnu pienu vecumam no vienam līdz trim gadiem. Mēs labi zinām, ka bērns līdz trīs gadu vecumam, eh, ka viņam ir jānodrošina tādi piena produkti, kuros būtu mazāk pesticīdu, mums ir regulas par pesticīdu, bet šie bērni līdz trīs gadiem ir jāsargā. Tas pats attiecas uz glutēna nepanesamību, citiem ir laktozes nepanesamība, mums ir nepieciešams zināmas stingrība, un pārtiks rūpniecībai ir jāzina, ka tā tā lai dara. Regula par patērētāju aizsardzību, par sūdzībām, tas nav pietiekami šodien, mums ir nepieciešams vairāk uh, redzējuma, vairāk pieredzes šajā sakrā. Pēc pieciem gadiem mēs par to varēsim pārunāt, taču šobrīd es nedomāju, ka mēs drīkstam būt pārāk nevērīgi attiecībā pret zināmu iedzīvotāju daļu, kam ir nepieciešama īpaša pārtika. Paldies! Es gribētu jautāt uh, referentam, vai jūs vēlaties vēl kaut ko teikt? Lūdzu, tagad jums vārds. Jā, paldies priekšādētājiem. Uh, Kas attiecas uz to, ko teica kolēģe Grostēts kundze noslēgumā, tas īstenībā ir taisnība. Bet kā jau es sākumā teicu, mēs esam sagatavojuši atzinumu un Envi ir vadošā komiteja. Tur vajadzētu skaidrāk noteikt šo norobežojumu. Runa šeit ir par to, ka Mums ir nepieciešama tāda saprātīga patērētāja aizsardzība un par to, ka cilvēkiem ir nepieciešama informācija, lai zinātu, kas ir šajos pārtiks produktos. Par glutēnu jautājumu. Tas ir ļoti liels jautājums, un kā komisija jau konstatēja, Rīsa ziņojumā arī jau ir teikts, ka normas par glutēnu un laktozi ir arī citos dokumentos. tur ir detalizēti noteikumi. Bet varbūt būtu labāk, ja viss būtu vienā dokumentā, jo tad būtu skaidrāka situācija. Tā ka patiešām patērētāji vienmēr zinātu, ko viņi ēd. Par mūsu podko grupu. Mm, mums ir svarīgi zināt, kādi pētījumi tiek veikti par šo produktiem un lai visi arī zinātu, kas ir šajos pārtiks produktos. Diskusija šodien parādīja, ka nevar būt tā, ka kāds kaut ko apgalvo par pārtiks produktu, kas vienkārši tā nav. Tas ir jāvar pārbaudīt. Mēs zinām, ka ir uh, daudzas iesaistās puses, daudzi kaut ko apgalvo par pārtiks produktiem, bet kas īstenībā galīgi tā nav. Šie iemesli dēļ mums arī patērētāja aizsardzība būtu jāstiprina. Paldies, priekšēdētāja kungs. Tas bija īstenībā viss tā kopumā, ko gribēju teikt. Tā bija ļoti laba diskusija, un, uh, kā jau teica, mums par to vajadzētu vēl vienoties, uh, ko tekstā vēl iekļaut un ko nē, un līdz otrdienam mums vēl ir laiks izniegt uh, labojumus. Un NV komitejā var pietuvināties. Bet es mēģināju savā atzinumā iekļaut to, kas ir mūsu atbildības jomā. Paldies, sirsnīgs. 17. janvārs ir uh, termiņš grozījumu iesniegšanai. Līdz ar to arī darba kārtības punkts ir pabeigts. Nākamais darba kārtības punkts ir laika 23. un 24. 25. janvāris ir nākamās sanāksmes ar papildus vienu norādi. 23. janvārī būs uh, komitejas uh, veidošana, priekšādatā vēlēšanas un tam līdzīgi. Nevis Strasbūrā, bet jau 23. Bet 23. janvārī nākamajā ieplānotajā sanāksmē, kas bija plānota. Paldies uh, un labu ceļu jums turpmākajos darbos!